Good morning, everybody. Labrīt visiem. Atvainojos, ka nevarēju jums pievienoties vakar. Tas bija personīgi iemeslu dēļ. Paldies visiem, kuri piedalījās komitejas darbā vadīto. Sesija par leģislatīvās pārbaudas laiku šodien tiks veltīta par direktīvai par maksājumu kavējumu novēršanu. Un šīs daļas beigās, īši pirms balsojām, es pastāstīšu par trialoga rezultātiem telekomunikāciju vienotā tirgus pakotnē, tātad, kur mēs runājām par galvlietotāju sadaļām. So, Kirsten Schreiber is here from the Commission. Thank you very much. Tā mums pievienojas arī komisijas pārstāvis, Kozma direktors no iekšējā tirgus ģenerāla direktorāta, tātad, kas vada Kozma programmu iekšējā tirgus ģenerāla direktorātā, Šrēbers kundze. Tad šodien runāsim par direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu Varbūt Šēbers kundze jūs varētu sākt ar savu prezentāciju par to, kāda pašreizējā situācija, un pēc tam arī uh, uzklausīsim jautājumus no tiem deputātiem, kuri sāko tēmai. Paldies! Jā, paldies, Viki! Labrīt visiem! Man ir prieks vēlreiz būt imkā komitejā. Kā pamanījāt, no 1. jūnija man ir citas funkcijas. Lūdzu, esiet iecietīgi, es vēl joprojām esmu jauna. Man ir arī mans nodaļas vadītājs Kostas Andropolis, ja ir kādi tehniskāki jautājumi, viņš man pievienojas, lai palīdzētu. Gribētu īsi atgādināt, kādēļ ir tik ļoti svarīgi noturēt diskusiju par direktīvas pie, atbilstošu piemērošanu un īstenošanu. Skaidrs, ka maksājumi un komerciālās transakcijas starp ekonomiskajiem operatoriem un ekonomiskajiem operatoriem un valsts iestādēm ir ārkārtīgi svarīgas, ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievēroti termiņi, un ja ir kādi uh, kavēti maksājumi, tas ļoti negatīvi ietekmē uzņēmumu likviditāti, un tas arī ļoti sarežģīja finanšu pārvaldību. MVU, ģenerāldirektāts, par ko es atbildīgi, ir īpaši um, mazai sargāt šajā ziņā direktīvā. Ir tieši ietekme uz viņu darbu, bet šai direktīvā ir īpaši būtiska ietekme uz MVU ekonomisko situāciju, jo īpaši pašreizējās krīzes kontekstā. Gribētu arī atgādināt, domāju, ka jūs jau diezgan labi zināt šo direktīvu, bet četras svarīgākās normas, kuro, kurā, kuru īstenošana ir īpaši svarīga. Maksājumu termiņu harmonizācija. Un šeit termiņš ir 30 dienas. Un ir visam maz izņēmumu, tāds 30 dienas. Tālāk līgums slēgšanas brīvība. Uh, Um, biznesa transakcijās, proti, ka uzņēmumiem ir jāsamaksā rēķini 30 dienu laikā, ja vien, protams, nav kādu īpašu uh, atkāpju. Tātad automātiskās tiesības saņemt procents par kavētiem maksājumiem 40 eiro maksājums kā, kā kompensācija. Un visbeidzot, tātad uh, ir šī īpašie procenti, kas vismaz 8% virs Eiropas centrālās bankas noteiktā līmeņa. Tās ir galvenās normas. Gribētu īsi pastāstīt, kāda pašreizējā situācija. Visas dalībvalsts ir informējušas komisiju par saviem nacionālajiem transponēšanas pasākumiem līdz 2014. gada jūlijam. Un lielākoties šī transponēšana notikusi pareizi, ir tikai daži nelieli izņēmumi. Tiem ļoti cieši sakojam līdzi. Uh, Un nu, mums ir trīs pārkāpuma procedūras, kas pašlaik notiek, jo direktīva nav labi transponēta, bet tātad esam procesā, lai to visu novērstu un atrisinātu. Un tad, protams, ir arī svarīgāki jautājumi. Um, lai direktīva tiktu pareizi transponēta dalību valstīs, bet uh, problēma ir tāda, ka daudz dalību valstis nepiemēro šo tiesību aktu. Uh, un komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūras pret Itāliju, Grieķiju un Spāniju par nepareizu direktīvas piemērošanu. Un mēs jau zinām, mm, kāda, kā darbojās šo valstu iestādes, un ir saņemts vairākas sūdzības. Un pārējās dalībvalsts pareizi piemēro šo direktīvu, un lai izvērtētu tās rezultātus, mūsu komisijas ģenerāldirektorāts veica um, pētījumu, un šajā pētījumā tiks izvērtēti pirmie direktīvas piemērošanas rezultāti visās 28 dalībvalstīs, visās nozarēs. Un šī pētījuma rezultāti papildinās ziņojumu kopā ar citiem rezultātiem, ko būsim konstatējuši, to iesniegsim parlamentam un padomē 2016. gada martā, kāds ir noteikts direktīvām. Šis bija tāds ļoti plašs pārskats par situāciju, kāda ir tā pašlaik, un mēs mūsu darbā tad ļoti paļaujamies uz sūdzībām, tas ir kaut kas, ko redzam uzreiz un tieši. Mēs arī, protams, izsakojam publiski pieejamiem datiem. Jūs jau visi uh, zināsiet par šīm publikācijām, par noteiktiem skaitļiem, par kavētiem maksājumiem dalībvalstīs tas tiek publicēts regulāri. Tas arī viss par vispārēju, es pieļauju, ka jums būs specifiskāki jautājumi, bet nu tad rezumēšu. Situācija ir visnotaļ apmierinoša attiecībā uz direktīvas transponēšanu, bet situācija nav apmiero, apmierinoša, ja runājam par piemērošanu uz vietas, kas, protams, arī ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Paldies! Thank you very much for that. You... Paldies! Varbūt varētu tagad pievērsties jautājumu, uzklausīsim pirmo jautājumu daļu, un tad jums būs iespēja atbildēt. Sākšu ar Stefaniču kungu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī Šrēbers kundzei par to, ka paskaidrojāt, kāda ir pašreizējā situācija. Tad šis parādnieku līmenis maksājuma jautājums ir ārkārtīgi svarīgs visās dalību valstīs, tādēļ gribētu, lai būtu vairāk programmu saistībā ar šo direktīvu. Man ir vairāki jautājumi. Pirmkārt, par parādnieku melno sarakstu. Vai jums ir kāda pieredze ar parādnieku melnā sarakstu izveidošanu valstīs? Citās dalību valstīs varbūt ir veiksmīgāka praksa tātad izveidojot šādu parādnieku sarakstu, lai uzlabotu pārskatamību. Otrs jautājums saistās ar Eiropas budžetu. Mēs zinām, ka mēs koncentrējamies uz kavētiem maksājumiem uzņēmumu uh, starpā un arī tātad tā, viņu maksājumiem valsts iestādēm, bet ir arī lielisks jautājums par to, liels jautājums par to, kā dalība valstis um, sniedz savu ieguldījumu Eiropas budžetā, vai jūs plānojat iekļaut arī šos dalībvalstu maksājumus uh, Eiropas Savienības budžetā? Paldies! Paldies, Nikola Dantī! Beh, intanto ringrazio dell'occasione stamani per fare. Paldies. Lielas paldies. Ir ļoti labi, ka mums ir iespēja diskutēt par šo ļoti svarīgo direktīvu. Efektīvam vienotajam tirgum ir nepieciešami savi noteikumi. Ir jāno, jāizveido atbilstošas finansiālās attiecības starp uzņēmumiem un iestādēm un valsts administrācijas. Pats nāku no valsts, kura ir melnajā sarakstā, jo gadu laikā esam izveidojuši deficītu. Mm. Deficīti runājam par kavētiem maksājumiem. Uh, Un tā ir viena no tēmām, kurā iepriekšējā valdība ir mēģinājusi um, veikt kādus uzlabojumus, pātrināt lietas. Tad es runāju par uh, pārkāpumu procedūru, ko komisija ierosinās pret Itāliju. Bet, nu, pamatdoma ir tāda, ka vēlamies padarīt ekonomisko sistēmu efektīvāku, jo skaidrs grodas tirgus kropļojumu. Esmu priecīgs redzēt, ka šī ir tāda joma, kurā notiek pastāvīgi notiks pastāvīga uzraudzība no komisijas puses, tāda komisija uzrauga direktīvas piemērošanu. Un jāsaka, ka um, tagad diezgan veiksmīgi darbojamies transponēšanas jomā. Tagad, bet tam ir jāsniedz savi rezultāti, jo rezultāti ir tas, ko izvērtē uzraudzības laikā. Tāpat arī tiek uh, uzraudzīts labās prakses Un ir tādas valstis, kas mēģina nākt klajā ar alternatīviem risinājumiem, lai varētu uh, pātrināt tātad maksājumu veikšanu. Jo īpaši jānorāda, ka saistībā ar um, sabiedriskajiem maksājumiem viss tam ļoti seko līdzi, īpaši komisija. Ir ļoti uh, būtiski turpināt sakot uh, labās prakses piemēriem, lai mēs varētu mācīties un izpildīt direktīvas prasības. Paldies! Paldies, Tīters Šāns! Thank you, Chair, and thanks for, for, for the presentation. Dita Šaranzau, paldies! Paldies komisijai mm, par prezentāciju Un mm, paldies, ka sniedzāt ieskatu par to, kā plānojat strādāt tālāk. Gatavojoties šī rīta sanāksmē, es um, painteresējos par to, vai direktīva patiesi darbojās. No biznesa puses saņēmu tādas anegdotiskas negatīvas atbildes. Precīzi sakot, viņi norādīja, ka viņi neko par to nezina. No dalībvalstīm, tā skaitā manas dalībvalsts, es Uh, saņēmu atbildi, ka viņi īsti, lai gan tā tiek īstenot, viņi nezina, vai dalība valstis, vai uh, šī direktīva patiesi darbojās. Direktīvā nav norādīts, uh, kā dalība valstīm ir jāuzrauga tās īstenošana, tādēļ arī nepastāv atbilstošie dati. Manuprāt, te ir iezīmēs, te iezīmēs kāda kļūda. Tieši tādēļ esmu arī uh, nedaudz nobažījušies, redzot, ka šis pētījums divreiz uh, ir norādīts jūsu metodoloģijas slaidā. Es nedomāju, ka tur būs daudz ko analizēt. Būtu labi, ja tiktu intervē, tikt intervētas un apzināts arī interesētās puses. Un es domāju, ka tieši intervijas būs svarīgas, lai labāk saprastu, vai direktīva patiesi funkcionē. Jo īpaši tas ir aktuāli MVU kontekstā. Es ceru, ka jūs veltīsiet pietiekam daudz laika, lai pilnībā apzinātu ieinteresēto pušu viedokļus visās dalību valstīs. Un man arī ir viens jautājums. Vai jūs mēģinat nodrošināt to, ka MVU ir pilnībā īstenoti par savām tiesībām saskaņā ar šo direktīvu, vai viņi zina par savām tiesībām saņemt kompensācijas par kavētiem maksājumiem, un tās dažas dalību valstis, kuras ir nepareizi transponējušas direktīvu. Un tad balsoties tiem anegdotiskajiem piemēriem, šķiet, ka vislielākā piemērošanas problēma ir tāda, ka uh, um, uzņēmumi pat nezinu un neapzinās, ka šī direktīva uh, tika izveidot, lai aizsargātu viņu intereses, vai es pareizi to sapratusi, un tad jautājums ir tāds, ko mēs varētu darīt, lai ļautu palīdzēt viņiem labāk saprast šo direktīvu. Paldies. Denis, vārds jums. Paldies, Viki. Man ir liels prieks, ka mums ir iespēja diskutēt, kavēto maksājumu direktīva bija viena no pirmajām direktīvām, ar ko saskāros iekšējā tirgus komitejā iepriekšējā mandāta laikā, un to laikā Dīta arī teica, pasaņēma ļoti skaidru informāciju no MVU, ka tā ir ārkārtīgi nepieciešama viņu veiksmīgai darbībai. Un piekrītam, ko teica Dīta, tāda. Tā, tāds teorētisks pētījums, datu analizēšana nav pareizais veids, kā um, rīkoties ar šo failu. Mēs esam konstatējuši vairākas uh, problēmas, diskutējot par šo direktīvu, un galvenokārt iesaistās ar uh, pilnvarām. Ja esat mazs uzņēmums, kas vēlas sadarboties ar uh, valsts iestādēm, pašvaldībām, uh, tad mazam uzņēmumam ir ļoti grūti iesniegt sūdzības pret uh, šādām struktūrām. Tādēļ būtu ļoti interesanti uzzināt, ja tas ir iespējams šajā brīdī, bet es domāju, ka to vajadzētu tad noteikti iekļaut komisijas sagatavotajā ziņojumā. Es gribētu saņemt informāciju ne tikai par formālo transponēšanu, bet par to, kā viss tiek strukturēts um, valsts iestādēs, kā piemēram vietējās pašvaldības tra, um, tiek galā ar direktīvas transponēšanu. Un tā, jau, tāpat arī tika norādīts, ka maziem uzņēmumiem ir ļoti grūti iesūdzēt tiesā lielākus uzņēmumus, to jau mēs zinājām arī iepriekš, bet tomēr, kā jau minējāt, mēs noteicām šo maksimumu 60 dienas bet visticamāk mēs jau nekur nenokļūsim, ja mazie uzņēmumi nejutīs drošību par piemērošanu. Lai būtu ļoti interesanti zināt, kā dalība valsts vai paši uzņēmumi izstrādā mehānismus, kas atvieglotu maziem uzņēmumiem sūdzību iesniegšanu. Un tolaik, šķiet, tas bija 2010. gadā, arī komisijai pašai nemaz tik ļoti uh, labi nevedās. Un tad man ir jautājums, vai komisija plāno uzlabot pati savu darbības rezultātus, un varbūt jau varat par to pastāstīt mums šorīt. Paldies. Priekšsādātāji. Tātad es um, pirmajiem dodu vārdu grupu nominētajiem pārstāvjiem, un pēc tam uzklausīsim citu deputātu jautājumus. Tagad vārds Marinai Grapīnī. Paldies! Zinta, pe mine m-a provocat. Paldies, priekšstādātāji. Es šī direktīva mani nodarbināja nevis tad, kad es biju politiķe, bet strādāju mazā vidējā uzņēmumā. Esmu piedalīsies arī debatēs par šo direktīvu Rumānijā pašreizējā problēma ir šāda, un es ceru, ka komisija varēs sniegt paskaidrojumus. Protams, direktīva ir laba, bet pastāv viena problēma, par to esmu runājusi jau arī Rumānijā un to atkārtoju šeit. Šīs direktīvas ieviešana pārsteidza uh, dalību valstis mēs atradāmies ļoti atšķirīgās uh, situācijās, bija uh, Eh, eh, atšķirības starp lieliem maziem uzņēmumiem eh, maksājumu kavējumu ziņā. Rumānijā tika izstrādāts melnais saraksts, kurā tika iekļaut lielie uzņēmumi, kas nemaksāja apakšuzņēmējiem, bet bija piedalījušies publisko iepirkumu konkursā. Bet uh, pēc tam šī iniciatīva tika pārtraukta. Jūs minējāt, ka šis termiņš, kad jāsamaksā rēķini, ir 60 dienas, ja nav paredzēts citādāk līgumā. Mazie vidējie uzņēmumi nevar ietekmēt līgumu saturu un mainīt līguma noteikumus ar lieliem uzņēmumiem Un tagad iznāk, ka maziem vidējiem uzņēmumiem ir jāsūdz tiesā lielie uzņēmumi. Nav vienkārši cita risinājuma, ir jāvērš tiesā. Rumānijā nepastāv šādas specializētas komerctiesas, un tas nozīmē, ka um, tiesu darbi var ilgt gadiem ilgi, un mazie un vidējie uzņēmumi šo vienkārši nevar Uh, to atļauties, vai nav paredzēts um, komisijā kaut ko darīt, lai izvairītos no šādām ilgām tiesas prāvām. Un uh, tā tad jāsaka, ka šī direktīva diez tik labi nedarbojas vairākās dalībvalstīs, tā skaitā manā. Es gribētu saņemt uh, paskaidrojumu no komisijas, vai būtu iespējams veikt uzlabojumus šai direktīvā. Uh, proti attiecībā uz maksājumu kavējumiem no vietējiem, reģionāliem, nacionāliem budžetiem eh, varētu eh, paredzēt normas, ka šeit būtu nevis tiesu, tiesvedība jāuzsāk, bet uh, kādu alternatīvu procedūru paredzēt, lai maziem vidējiem uzņēmiem nevajadzētu gadiem tiesāties, lai atgūtu nesamaksāto naudu. Šobrīd direktīva ir transponēta dalību valstīs, bet ja mēs izvērtējam, Uh, šīs direktīvas darbību, konstatējam, ka, 8, ka 90, 99% mazu uzņēmumu nav saņēmuši uh, tiem pienākošos naudu. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Nē. Un tad varbūt pāris īsas domas no manas puses, jo esmu bijis ēnu referenti pie šī faila komitejā. Paturpinām Dajanga kunga teikto par pašas uh, komisijas darbu, un ir skaidrs, ka viņi nebija darbojušies perfekti, un būtu ļoti svarīgi, lai mēs izvērtējam paši savu darbu. Ir ļoti svarīgi vienmēr rādīt labu piemēru. Un paturpinot arī Dītas teikto par labu vadlīniju nodrošināšanu uzņēmiem. Un tad man rodas jautājums, kā jūs, mm, ko jūs esat uh, darījuši šo ārkārtīgi negodīgo termiņu jomā. Dažām nozarēm ir ļoti svarīgi, lai MVU būtu iespējas runāt par garāku maksājumu termiņu, piemēram. Um, piemēram, <clears throat> kaut kāda celtniecības produktu jomā, jo tie ir produkti, kuriem ir ļoti mm, tātad ilgs šis derīguma termiņš, Un, ja uzņēmumiem netiek paredzēta m, mm, iespēja, tad paredzēt šos garos maksājumu termiņus, tas apgrūtina viņu um, darbību un uzņēmē darbību kopumā. Un tagad gribētu zināt, kā, ko jūs darat šajā ārkārtīgi kā, m, mm, negodīgo termiņu jomā. Un to laiku šie termiņi tika noteikti līgumos daudzās dalību valstīs. Uh, Un ir skaidrs, ka var rasties problēmas, ja ļaunprātīgi tiek izmantotas šīs normas atkarīgi Ekhārds kundze un Švāba kungs. Grib izteikties, lūdzu. Un, um, jau... Paldies. Nu, ja te ir ļoti daudz un simt jautājumu, kurie bija man arī aktuāli, un līdz to to visu neatkārtošu. Tomēr par vienu jautājumu vēlējos gan vēlreiz runāt. Ja savulaik, kad izstrādājam to direktīvu, Toreiz palika tāds aktuāls punkts. Es, protams, to neatceros precīzi, kurš pants tas sanāk. Arī man šodien nav teksts rokai. Bet tur mēs runājam tieši precīzi, kā mēs definējam publiskos, uh, publiskās iestādes. Un vai Eiropas komisija ir uzskatām tāda publisko iestādi, vai arī viņi paši ievēro taču noteiktos termiņus. Paldies! Thank you, Andrew. Paldies, Andrēs Švāps. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es domāju, jautājums par ar kavēto maksājumu direktīvu pieprasa, lai mēs tomēr nu, nodalītu šo realitāti. Viens ir dalība valstis, kas neievēro konstantu pārkāp šos termiņus, un mēs saprotam, ka Eiropas tiesības darbojas tikai tad, ja tās tiek reāli īstenotas. Tādēļ eh, jautājums ir komisijai, Štaibērs kundze. Vai jums ir zinām arī iemesli, kādēļ dalībvalsts nav to īstenībā ievērojušas? Vai viņi mēģina kaut kādā veidā noklāt savus budžeta deficītus, kavējot maksājumus, vai tas ir kaut kā savādāk? Kādēļ ir šāda situācija? Jo saistībā ar vienotā, vienotā tirgus pārvaldību mums ir skaidri taču skaidri noteikumi, uh, Un mēs vienmēr esam dzirdējuši, ko saka komisija, ka nu nevis uzreiz sāk pārkuma procedūru pret dalībvalstīm, bet gan, ka ļauj dalībvalstīm tomēr pašām sakārtot situāciju un rīkoties, bet diemžēl viņas neko nedara. Un vēl par otru jautājumu. Es domāju, tu tomēr jāaptur šī jautājuma kodols. Gal galā, te mēs runājam par noteikumu, kas jau ir, ir jātransponē valstu civiltiesībās. Un, protams, uh, Ir tādas dalībvalstīs, kur jau ir zinām šāda kārtība, bet e, ļoti grūti īstenībā mums runāt par Eiropas tiesību kaut kādā veidā tiešu pārcelšanu uz civiltiesībām, jo gal galā tā ar vien ir dalībvalstu pašu kompetence. Bet, nu, protams, ka mūsu galvenais mērķis, lai visi tiktu iekļauti arī, piemēram, par e, aviosabiedrībām, viss tiešām tiktu skaidri iekļauts 30 dienu termiņā. Jā, šeit šātruna Gross un Fairley. Uh, ir ah, liela pārkāpuma, bet nu, mēs nevaram neko savādāk darīt, jo mums nu, tiešām jāpaliek ja direktīvas ietveros. Paldies! Daudz jautājumu izskanēja. Varbūt komisija varētu atbildēt. Un uz pirmiem jautājumiem, ja būs iespējas, uzdosim vēl tālākus jautājumus. Būtu liederīgi saņemt vairāk informācijas par to, kādas ir uzsāktās pārkāpuma procedūras, kādās nozarēs. Paldies! Paldies! Tad iziešu cauri jautājumiem, sākšu ar Stepanišu kungu jautājumu melno sarakstu. Notika nu, liels diskusijas par melniem sarakstiem dažādās nozarēs, bet šajā konkrētajā gadījumā es nedomāju, ka melnais saraksts būtu labākais instruments, jo problēma galvenokārt ir to, ka valsts iestādes ir tās, kas kavējas ar maksājumiem. Uh, drīzāk ir jākoncentrējās uz šo problēmu. Es nedomāju, ka mums jāsagatavo melnais saraksts ar komerciāliem operatoriem, jo lielākā problēma ir ar valsts iestādēm. Mm, tā kā mūsu veiktās procedūras jau ir labi zināmas, ka mums ir problēmas Itālijā, Grieķijā un tā tālāk ir problēma ar valsts iestādēm. Bet, nu, es domāju, ka melnais saraksts kā tāds nebūtu īpaši liederīgs šajā kontekstā. Paldies Dantīkungam par atbalstu. Mums ir nepieciešama visa iespējamā informācija no um, reālās dzīves. Ir ļoti svarīgi, lai mēs saņemtu šo atgrieznisko saiti. Tas palīdzēs mums pareizi arī izvērtēt to, vai mūsu tiesību akti tiek atbilstoši piemēroti. Čārezavs kundzes jautājums. Es domāju, ka ir īsti pareizi norādīt, ka direktīvā netiek noteikti, ka dalībvalstīm ir jāuzrauga piemērošana. Varbūt šādu konkrētu formālu pienākumu nav, bet dalībvalstīm tomēr ir jānodrošina pārskatmības ievērošana, jā, jā, jāpaukstina informētības līmenis, tas astotajā pantā parādās. Dalībvalstīm ir paredzēti zināmi pienākumi uh, Viņām ir jāpārliecinās, kā direktīva tiek pareizi piemērota. Jā, varbūt viņām nav jāsagatavo īpaša ziņojuma, bet ir skaidrs, ka arī dalībvalstīm ir savi pienākumi nodrošināt to, ka direktīva reāli funkcionē. Un vai MVU ir pilnībā informēti? Mēs no savas puses esam organizējuši vairākas informācijas kampaņas vairākās dalībvalstīs, domā, šeit arī Čehijā, uh, Mēs mm, tikāmies ar valsts iestādēm, ar uzņēmumu asociācijām. Mums arī ir mūsu Enterprise Europe tīkls un citi informācijas tīkli, kuriem vajadzētu nogādāt šo informāciju MVU, lai viņiem būtu pienācīgas zināšanas. Mēs jau, protams, vienmēr varam darīt vairāk, bet, eh, cik es zinu, mēs esam organizējuši jau vairākas specifiskas ļoti mērķiecīgas informācijas kampaņas. Dajonga kunga jautājums. Un arī citi par to runāja. Kā tad ar komisiju? Un tad tikpat labi, ja mēs varētu runāt arī par parlamentu. Arī mēs esam sabiedriski. Iestāda direktīva attiecas arī uz mums. Man nav precīzu skaidru un datu. Tas bija pirmais jautājums, ko es pati uzdevu, kad pieņēmu šo amatu. Kā tad ar mums, vai mēs esam labs piemērs? un es atceros, ka pirms dažiem gadiem situācija bija ļoti slikta, tā tagad ir uzlabojusies, precīzi skaidri, ka man nav. Es, es to pārbaudīšu, bet ir skaidrs, ka um, tas attiec uz abām institūcijām, mums ir jārāda labs piemērs. Pieonga kungs uzdev arī jautājumu par to, kā mazi uzņēmumi var iesniegt sūdzības pret lielākiem uzņēmumiem. Manuprāt, tas lielā mērā sasaistās arī ar jūsu jautājumu, Viki, par um, negodīgu termiņu jautājumu. Jebkurā ja jomā, kurā sagatavojam tiesību aktus, ir ļoti liela, liels varas disbalans starp lieliem un maziem uzņēmumiem. Nu, un tātad um, situācijas var būt problemātiska, bet es nedomāju, ka mēs to atrisināsim, ieviešot vēl vienu jaunu līmeni likumdošanā. Ir pieejams daudz informācijas un ir labi zināms, ka, ja kāds neievēro direktīvu, šī informācija tiek publiskota. Ja ir kāds uzņēmums, kas atkārtoti neievēro termiņus, šī informācija tiks publiskota. Un es vēlētos, lai jūs komisiju informētu par šādiem gadījumiem. Mums ir Enterprise Europe tīkls. Es neatceros, kurš par to runāja Bet, protams, ir ļoti svarīgi, ir labi, ka ir iespēja vērsties tiesā, kas ir galīgais līdzeklis, bet bieži vien tas nepalīdz uzņēmumam praksē. Manuprāt, nu, ir ļoti svarīgi, lai tiktu šīs dažādās instances, pie kurām uzņēmumi var vērsties, kas var palīdzēt arī neformālā veidā uh, Uh, nodrošināt tātad kompensāciju, lai izvairītos no vēršanās tiesā, kas bieži vien var būt diezgan sarežģīta procedūra. Visi šie atbalsta mehānismi ir ļoti svarīgi šajā kontekstā. Šķiet, ka atbildēju uz visiem jautājumiem, bet atgriezīšos pie jūsu jautājumu par komisiju. Andrēs Švāb. Kompleks. Kādēļ gan direktīva tad nav pilnībā vēl ieviesta? English, so you don't have to put your head. Labi, palikšu pie angļu valodas, lai visiem nojameklē austiņas. Es nevaru piekrist, ka tas būtu taisnība. Ja runājam par formālo transponēšanu, esam situācijā, kurā faktiski ir visas valsts, izņemot īriju, kur vēl joprojām tiek sabiedriskā apspriešana, bet uh, ir uh, visas dalībvalstis transponējušas direktīvu. Patiesais jautājums, kur mums nepieciešama pastāvīga informācijas apmaiņa ar dalībvalstīm, ir pareiza transponēšana. Bet īri salīdzinoši runājot, tas ir tā ļoti maza problēma, ja tad salīdzinam to ar nepareizu piemērošanu praksēm. Es domāju, ka tas arī pagaidām viss no manas puses. Uh, Es varu pastāstīt, kad mēs sūtīsim dažādas formālas paziņojumu, vēstos tā tālāk, bet es zinu, vai jūs vēlaties saņemt sīkākas detaļas par mūsu procedūrām. Ja vēlaties, tad arī lūdzu pasakiet. I don't know if anybody else wants to come back on that. Nezinu, vai kāds vēl vēlas atgriezties pie šiem jautājumiem deputātu uzdie, uzdotie jautājumi liecina par to, ka ir nepieciešama lielāka skaidrība par to, kuras valsts iestādes pa, izraisa šīs sūdzības, pret kurām iestādēm sūdzības ir vērstas. Jūs teicāt, ka melnais saraksts nav tas labākais risinājums, bet man tā šķiet, ka deputāti e, gribētu vairāk iedziļināties e, šajā jautājumā, lai noskaidrotu, kas Eh, kāds būtu risinājums, kā panākt lielāku atklātību dalību valstīs, eh, dalību valstu līmenī par valsts iestādēm, kuras neievēro šos termiņus. Un eh, jautājums bija arī tā, kā uzlabot šos ieteikumus dalību valstīm. Jūs minējāt par dažādiem instrumentiem, kas pastāv komisijas līmenī, bet deputātu pieredze par situāciju uz vietām ir tāda, ka dalību valstīs trūkst informācijas, un tāpat arī vietējā līmenī trūkst informācijas. Varbūt vajadzētu padomāt un uzsākt dialogu par to, kā uzlabot šo situāciju. Un tāpat informācija par pārkāpumu procedūru, ja tāda tiek uzsākta kā Švāba kungs teica, jūs eh, cenšaties izvairīties no šādām procedūrām, bet ja tādas ir uzsāks, tad vajadzētu runāt par to, kādā nozarē, kādā dalību valstī eh, un sniegt vairāk informācijas, vai tā, vai tā ir veselības aprūpa vai transporta nozara, kur ir maksājuma kavējuma. So I would suggest the three of us may want to follow up with you directly. Or... E, Jautāju, vai ir kādi vēl jautājumi, vai arī jūs vēlaties atbildi. Nu, noslēgumā gribu teikt, sakums ir pārstāv, tā tad ir trīs galvenās valstis, kur ir plaši izplatīts problēmas, jūs minētājas veselības aprūpes, uh, Uh, nozare. Tātad šeit ir Grieķijā, Itālijā un Spānijā šīs maksājuma kavējumi izplatīti. Un uh, Intremjus ticija es, uh, ir privāta organizācija, kas uzrauk šos jautājumus sastāda tabulas par vidējo maksājumu kavējumu uh, ilgumu, un mums ir arī pierādījumi par situāciju uz vietām. Bet es ierosinātu arī, ja jums ir kādi konkrēti jautājumi, mēs centīsimies uz tiem atbildēt, vai arī, ja kādam ir kāds konkrēts eh, vēl jautājums Kostas Andropulas sēž eh, šeit zālē man lapus, tad lūdzu vērsieties pie viņa ar šiem jautājumiem. Okay, so I'm going to ask the secretariat. Jā, mēs uh, Lūksim sekretariāts sazināties ar deputātiem, kuri uzstājās eh, šodien un eh, varbūt precizēt šo informāciju un varētu sniegt eh, precīzāku informāciju par konkrētām nozarēm. Bet mēs konstatējam, ka deputāti šis jautājums ļoti interesē un viņus interesē tas, kā mēs varam palīdzēt vairāk maziem vidējiem uzņēmumiem. Paldies! confusing. Right, let's. Um, Right, so the first, um, uh, Pirmais balsojums šorīt ir par pospiešilu ziņojumu autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdeč, iekšdedzes motoru emisiju robežvērtības un tipa apstiprināšanu. Vai uh, referents vēlas kaut ko teikt pirms balsojuma? Balsojam, kas ir par, pret. Oh, sorry. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Man nav balsošanas saraksts okay? Amendment 4. All those in favor? Ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts bloka balsojums no 36. līdz 39. pār pret atturas pieņem, 40. pār pret atturas pieņem, 41. pār ir mutisks grozījums, kas ir jūs priekšā pār pret atturas pieņemts, 42 pār pret atturas pieņemts, 43 pār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 pret atturs pieņems. Bloka balsēms 10, 11, 12 ar mutisko groziem, 13 un 14 pār pret atturs pieņemts. 15. pār pret atturs pieņemts. 52. 53. ir atsaukti, 54. ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas. Varam pārbaudīt, jāpieņem šis grozījums. 16. nav jābalso, 17, 18, kas pārpret atturas pieņemti, 19. pārpret atturas pieņemts, 21. un 56. pārpret atturas pieņemts, 20. nav jābalso, 22. pārpret atturas pieņemts, 23. pārpret atturas pieņemts, 24.

Nu tā, tagad pārējām pie apsvērumiem. Pirmais apsvērums par pretāturas pieņemts, divi par pretāturas pieņemts, 25. grozījums par pretāturas pieņemts, 26. par pretāturas pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. Two more votes. Okay. Go, go. That fall. Um, noraidīts. 27. par pret atturas noraidīts, 28. par. Nē, pārbaudīsim rezultātu par 27. grozījumu balsojumu elektroniski. Okay. Chairman, it's about the same. Sorry, just to say, my, my card is here. Gribu teikt, ka Mana balsošanas kartīte nedarbojas nevienā balsošanas iekārtā, saka deputāti. Um, add that one. 28 in favor. 28. pār pret atturas pieņems, 29 pār pret atturas pieņems, 30. atsaukts, 31. atsaukts, 32. nav jābalso, tagad 33. pār pret atturas pieņems, 34. pār pret atturas noraidīts. Tagad uh, noslēguma balsojums par ziņojumu kopumā, balsojam elektroniski. pieņēmts 30 balsis pār, 2 pret un 4 atturējušies. Apsveicam referentu. Thank you. Now, the... Paldies. Nākamais ir Nikola Danti atzinums par Eiropas Savienības geogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības iespējama attiecināšanu uz nelauksaimnieciskiem produktiem. Danti kungs, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Nē, nu tad sāksim balsošanu. Okay, amendment 1 in favor. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trīs par pret atturas pieņemts, kom, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts, vienpadsmitais grozījums par pret atturas pieņ, noraidīts, četrpadsmitais par pret atturas pieņemts atturas noraidīts, 12. pār pret atturas noraidīts, 13. pār pret atturas pieņemts, 15. pār pret atturas noraidīts, 16. pār 16. grozījums parāds svītrojumu, un tas nav iekļauts kompromisā, tātad pār pret atturas noraidīts, B kompromiss pār pret atturas pieņemts, C kompromiss pār pret atturas pieņemts, D kompromiss pār pret atturas pieņemts, 32. pār pret atturas noraidīts, 33. pār pret atturas noraidīts, kompromiss E par pret atturas pieņemts, F kompromiss par pret atturas pieņemts, G kompromiss par pret atturas pieņemts, 55. par pret atturas pieņēmts, 53. pār pret atturas pieņēmts, noraidīts, 56. pār pret atturas noraidīts, H kompromiss pār pret atturas pieņēmts, 61. pār pret atturas noraidīts, 60. pār pret atturas noraidīts, 62 Nē, es atvainojos, 62. 63. jau ir atkrituši. I kompromiss pār, pret atturas pieņēmts, 68. par pret atturas noraidīts, 69. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņēmts, 70. par pret atturas noraidīts. J kompromiss par pret atturas pieņemts. 79. par pret atturas noraidīts. 70. 80. atvainojas paldies pret atturas pieņemts. 81. atsaukts. 82. par pret atturas noraidīts kā kompromiss par pret atturas pieņemts, L kompromiss par pret atturas pieņemts, 88. par pret atturas pieņemts, 89. par pret atturas pieņemts, un tagad par atzinumu kopumā balsojam elektroniski. Close the vote. Beidzam balsot. Liels paldies par 32 balsis pret 3, 1 atturējies. Apsveicam atzinumu autoru Nikolu Danti. Right. We've Mēs esam nedaudz apsteiguši mūsu darba grafiku, un eksperti vēl nav ieradušies. Es solīju informēt par jaunāko telekomunikāciju vienotā tirgus trialogā. Kā jūs zināt, mūsu komitejas kompetence ir uh, jautājumi par gala lietotāju tiesībām šai pakotnē, un mans priekšgājies Malkoms Harbors bija referents par šiem jautājumiem, un es pārņēmu viņa uh, pienākumus. Uh, šis dialogs bija um, sarežģīts un vēlos pateikties visiem tā dalībniekiem. Pirmajā Eh, trialogā prezidentūra mums solīja eh, spēcīgu priekšlikumu par eh, gala lietotāju tiesībām, negaidot pilnīgu pārskatu par šiem jautājumiem, bet Diemžēl sekojošās diskusijās tas neparādījās, un tikai pēdējo nedēļu laikā esam sasnieguši vispār progresu par gala eh, lietotāju tiesībām, par viesabonēšanu. Prezidentūra piekrita lielākai daļai mūsu prasību, tā skaitā eh, jautājumiem par atklātību un par uh, informāciju par uh, tarifiem. Tā kā lietotājiem ir jābūt informētiem par uh, pakotnēm, kas ir pieejamas, ir tīpaši pārējot uz augstāku tarifu zonu. Šīs at informācijas atklātības normas um, <clears throat> mēs panācām, bet mums ir grūti bijis panākt informāciju par uh, patērēto apjomu attiecībā uz SMS, jo tas ir tehniski grūti izdarāms. Mums ir nākamnedēļ paredzēta ēnu referentikšanās un nākamā trialogu sanāksme un mēs runāsim par uh, gala lietotāju tiesībām uh, pārtraukt vai uh, grozīt līgumu, ja netiek nodrošināts ātrums, kas ir bijis um, norādīts reklāmā. Vēl joprojām nesam visu panākuši attiecībā uz interneta lietotāju tiesībām. Tātad nākam nedēļ ir nākamā trialoga sanāksme un mēs ar ēnu referentiem centīsimies aizpildīt šos robus, lai lietotāji vismaz saņemtu pilnīgu informāciju un lai viņi zinātu, kas jādara, ja sniegtie pakalpojumi neatbilst tam, kas uh, ir solīts vai reklamēts. Gribu teikt, ka mēs esam stundām ilgi veduši šīs sarunas un gribu teikt, ka mūsu komitejas sekretariāts ir darbojusies ļoti profesionāli un sniedzis mums lielu atbalstu. Pateicos viņiem par to. Any questions?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 is you just vote too fast. So I'm going to suggest. Jūs esat nobalsojuši pāri ātri. Tad mēs bijām ļoti labi organizēti šajā balsošanas seansā. Diemžēl mēs nevaram sākt diskusiju par TTIP, kamēr nav ieradušies eksperti, kuri runās par šo jautājumu. Tādēļ es ierosinu noteikti 15 minūšu garu pārtraukumu. Cerams, ka tad eksperti jau būs ieradušies un atsākam darbu 20 pāri desmitiem. been told they'll be here in 10 minutes, so we will start at... Nu pat, man nu pat informēja, ka eksperti ieradīšoties pēc 10 minūtēm, tā kā sāksim 15 pāri desmitiem.

Uh, thank you very much. Our next session this morning. Kolēģi, paldies jums par pacietību un tagad skatām Eiropas Savienības un ASV brīvās tirdzniecības nolīgumu, kur mēs runājam gan par patērētā aizsardzību, gan par dažādu veidu notiekumiem. Mums sagatavot arī šīs e, trīs briefing notes, un es priecājos, ka mums arī ir mūsu eksperts no Londonas, e, London School of Economic, un viņš ir lielākais eksperts tieši arī patērēt aizsardzības jautājumus, tad arī um, Barbara Streiza, uh, vēl viena eksperte un arī trešais eksperts, Žaks Pelkmens no Serbs uh, pētniecības institūta. Un viņš tieši iepazīstinās arī ar standārtu jautājumu. Un, protams, arī vēlāk uzdosim papildu jautājumus viņiem. Ja Mēs zinām, ka Vilko kungs, Vilko kungs uh, arī ir gatavs iepazīstināt ar komandu un arī uzdot papildus jautājumus un vēlāk arī atbildēt dažiem jautājumiem rakstiski, jā. To un nu visu nespēsim izskatīt šodien. Un tāpat arī mums ir komisijas pārstāvi šeit. Un dod vārdu jums visiem pēc kārtas. Katrs no jums tāda desmit minūtes, lai iepazīstinātu ar savu prezentāciju. Varbūt, ka tad eh, tā arī darām sākotnēji prezentācijas un tad apkoposim jautājumus. Bet lūdzu ievērot desmit minūtes. Tad sāksim ar Vilko kungu lūdzu. Sorry. <laughs> um, so I'm going to introduce the paper on. Jā, paldies. Es tieši runāšu par uh, valsts iepirkumu sadaļu un kāds varētu iet kopā ar tīvību. Tas ir aktuāls jautājums, kas arī šeit Eiropas Savienībā, protams, ir vistiešākā veidā arī ieinteresēta. Eiropas Savienība vēlas panākt zinām progresu, īpaši jautājumā par, lai būtu skaidri atrunāts gan valsts mēroga iepirkums ASV un arī, piemēram, pašvaldību iepirkuma līmenis. Un pats svarīgākais, ko mēs vēlamies šeit uzsvērt. Efektīva konkurence valsts uh, iepirkumos nozīmē, ka jums jānodrošina gan de jure, gan de facto uh, sakārtot uh, situāciju, ka vairs nav nekādu barjeru. Un tas nozīmē, ka mm, skaidri atklāja, atceļ visa veida uh, juridiskos ir uh, speciāls atruns, kas tieši dod priekšroku vietējiem piegādātājiem, un skaidrs, ka ir jānodrošina tad, tad caurskatām konkurences noteikumi. Un te ir abas divas lietas, ir kopā, tad gan praksi, gan teorija. Un vēl ļoti svarīgs arī cits elements. Caurskatāmības nodrošināšana, lai būtu pilnīgi skaidrība, kāds ir procedūras, kas ir jāievēro, un kas notiek tajā brīdī, kādā veidā tiek arī izsludināts iepirkuma konkurss. Parasti mēs esam redzējuši, ka ir atrunāts eh, arī starptautiskā gan Eiropas Savienība, gan ASV ir noteikuši standārts starptautiskai tirzniecības standārtiem. Un arī kā iepriekšējā pieredze ietekmē TTIP. Un, piemēram, kā tas ir bijusi līdzīga pieredze ar Kanādu, kurā ir atrunāta šī sadaļa arī par valsts iepirkumiem. Tas bija viens no svarīgākajiem jautājumiem sarunās ar Kanādu, uh, lai panāktu, ka arī tieši atrunātu gan arī tālāk nevis tikai valsts mēroga iepirkums, bet arī jau tālāk arī reģionu un uh, pa, pašvaldību iepirkums. Tas ir bijis ļoti nozīmīgs tāds uh, jau precedents tagad. Tālāk ir iznāca sarunas ar ASV. Un galvenais izaicinājums ir tiešām pārliecināt, ka ir jāievieš arī ASV štatu līmenī iepirkums, eh, atvērts iepirkums, eh, pakļauts konkurencē. Jo šobrīd, nu, īstenībā jāatzīst, ka ASV puse šobrīd, nu, nav viņiem vēl tāds pilnvarojums. Viņiem arī, zināmā mērā, sasaistīts rokas, jo ir lietas, kuras tiešām risina štatu līmenī. Ja mēs skatāmies šobrīd tirkus daļas, 13% ASV tirgus ir tie veidot tieši Eiropas Savienības piegādātāji, tad šobrīd viņi iekarojuši ir 3% no IKP. Te mēs šobrīd runājam, īstenībā kaut kur arī e, tā, ka nu ir viena izrauc skaitļi, bet tā reālā situācija, ja it kā skatos IKP, tā, protams, ir tikai viena, viens rādītājs bet tas, protams, ir nozīmīgi tirgus daļā. Mēs sagaidām, ka, ja sarunas būtu veiksmīgas, tad vislielākie ieguvēji būtu tieši mazie un vidēji uzņēmumi. Ir jau tā, ka lielie uzņēmumi jau šobrīd arī spēja iekarot ASV tirgu, netiešā veidā. Tātad spogļo zinātniskie pētījumi. Tātad eh, lieli uzņēmumi nodrošina investīcijas vietējā ekonomikā un līdz to iekarot tirgu it kāds ar vietējām filiālēm. Savukārt mazi un vidēji uzņēmumi nevar to izdarīt. Viņiem vienkārši nav šāda resursa. Sagaidām arī, ka vēl ieguvēji būs transporta nozare. Piemēram, mēs skatāmies līdz šim štāti nav atvēruši savus iepirkumus uh, konkurencei no Eiropas, bet Eiropa šeit jūs kā es nozīmīgi pieredzi un tā varētu tālāk arī būt liederīga papildus arī mm, būvniecības nozara. Ieguvēji, protams, arī būtu ASV iedzīvotāji, kuri tad iegūtu labāku un konkurētspējīgākus pakalpojumus un līdz to ietaupītu valsts līdzekļus. Un uh, mēs arī sagaidām, ka konkurences uh, dēļ mazinātos arī valsts līdzekļu šķērdēšanu. Bet kāds ir līdzinās barjeras? De jure ir eh, konstatēts šādas dažādas veidu barjeras. Ir pirmkārt viņiem arī nostiprināts jau pat tiesību aktos, eh, likumos, eh, šis princips pirmkārtot priekšroku ASV produktiem pakalpojumiem. tāpat arī priekšroku dot maziem vidiem uzņēmumies, kuru īpašnieki ir atsevišķas, nu, minoritāšu grupas. Par šiem jautājumiem arī šobrīd notiek sarunas, bet vienlaikus, vienlīdz nozīmīgi arī jāskatās de facto uh, ASV iznotā preferenču politika. Tādēļ šobrīd sarunas notiek tieši par to, ka ja ir skaidri arī atrunāti no atsevišķās nacionālās nozares. Te ir atri, atsevišķi atrunāts tās lietas, kur tiek iekļaut, piemēram, īpaši izcelti valsts iestādes, kas ir iesaistīts valsts iepirkumos, valsts mērogā, štatu līmenī un pašvaldību līmenī. Uh, Eiropas Savienības līmenī. Šobrīd ir noteikts visaptvarošs režīms, kas tieši tur ir visus trīs līmeņus. Tātad valsts, arī reģionālo un arī pašvaldību līmeni. ASV laikam piemēro federālos iepirkuma noteikumus, bet tas tiešām attiecams tikai uz federālā mēroga iepirkumiem. Un tas nozīmē, ka tur ir, nu, diezgan čaurs šis lauks un arī uh, atsevišķi jautājumi, kas tikai pakļaut šim federālajam iepirkumam. Cita veida mm, iepirkumi, kas notiek eh, štatu līmenī un pašvaldību līmenī, viņi nav pakļaut tādai vienotai iepirkuma procedūrai. Tur ir liels atšķirības gan štatu, gan pašvaldību starpā. Un te nu būs aktuāls šis caurskatāmības jautājums, jo līdz ko Jā, jūs esat mazs vidējs uzņēmums, vēlaties ieklaus, ielausties ASV tirgu, jums ir jāzina tad ne tikai, kas notiek konkrētajā štatā vai vietējā pašvaldībā, jums tad ir jāzina vēl precīzi, nu, jo ir milzīgas atšķirības ap Los Angeles, Houstonu vai Kaliforniju. Kaut vai, piemēram, arī par reklāmu. Jautājums, kādā veidā tiek izsludināts konkurss, tur ir ļoti nozīmīgs īstenībā jau uzreiz uh, tehnisko barjeru jautājums. Līdz šim tas ir bijis tāds savstarpējības princips arī sarunās. Pat ja spēkā ir arī PTO valdību iepirkumu noteikumi, tie vienalga skaidri atrunāt, ka te ir savstarpējības princips. Un ASV un ES savstarpēji šo ir ievērojušas visu laiku arī atrunāt atsevišķu piekļu tirgumu. Tā kā ASV nav atrunāts štatu, ne pašvaldību iepirkumu līmenis, tas nozīmē, ka Eiropas Savienība arī nav nosagusi atsevišķos Eiropas iepirkums no ASV puses. Uh, attiecīgos līmeņos. Līdz ar to caurskatāmība kļūst vienlīdz nozīmīga arī kā de facto barjeras. Eiropas Savienība piedāvā ļoti skaidru caurskatāmību, jo mums ir vienoti noteikumi, vienotas procedūras uh, visā Eiropā, neatkarīgi no iepirkuma līmeņa. ASV tā nav. Līdz ar to ASV tirgus ir mazāk caurskatāms. Līdz ar to veido šādi izaicinājumi sarunās. Un pirmkārt tādēļ, ka līdz šim ASV pusē nav līdz šim kompetences risināt šo jautājumu arī sarunās, un ir jāpanāk, ka ASV atsevišķie štati bet tas nozīmē, ka viņi ir iepriekš jāpārliecina. Bet nu, viņi uzreiz uzteiks jums, kad viņi taču nav gatavi uh, terēt ASV dolārus, lai veicinātu ārvalstu darbvietas. Vēl, ja mēs atskatāmies uz PTO valdību iepirkumu noteikumiem, tur īstenībā jau ir daudz lietas atrunāts, tā kā tas it kā ir vienkāršākā daļa. Un tā ir milzīga, varbūt arī mūsu e, Eiropas Savienības interese, bet no ASV pusē ir kaut tiešām ļoti nozīmīgi izaicinājumi pārvērt līdzinās pozīcijas. Kāds ir izredzes? Izredzes ir atkarīgs no kopējā piedāvājuma jautājums par progresu iepirkumu jautājumā ir jāskas, jāsaist ar iespējamo progresu citos jautājumos. Un, protams, ka līdz to sarunu komandu to saprot un sasaist tos jautājumus. Varētu būt arī tas, ko mēs esam par šādu dzīvo vienošanos. Jeb tādā ziņā, ka gala teksts ir tikai viens varbūt variants, kādā veidā uh, nu, pirmais posms atverot iepirkumu uh, konkursus, uh, jo paredzot arī, zinām, tā dinamiku un attīstību arī vēlāk. Mēģinot pārliecināt, ka, protams, ka viss vēl var attīstīties un līdz to ieguvēju būtu abas puses. Nu, labi, šeit ir likšu punktu šodien priekšsēdētāji, mēs uzreiz tad varētu trīs visas prezentācijas vai sadalām? Kolēģi, kā jūs sacītu? Varbūt, ka, nu jā, kolēģi saka, turpiniet. Tas bija ļoti interesanti, jā, tad uzklausīsim visus trīs kopā. Barbara CV very interesting because you've worked both for one of the members. Jūs esat strādājuši gan pie gan dalību, vienā no dalību valstīm tirsniecības politikas jomā gan komisijā, un paldies, ka šodien pievienojaties arī mums parlamentā. So, good morning, ladies and gentlemen. My name is Petros. Labdien, dāmas kungi, mani sauc Petro Kuzmo, un, ja pareizi apzīst manu akcentu, esmu no Kanādas. Mana, kas pie, kopā pie jums ir savu kolēģi pārbaru, šodien mēs runāsim par izaicinājumiem, kādi varētu rasties patērēt aizsardzības jomā Eiropas Savienībā pēc tētip. Mūsu tētiem bija trīs daļas. Vēlējāmies izskatīt, kādas iespējas regulatorai sadarbībai tētip ietveros, izskati, izvērtēt, kādu ietekmi sacās uz patērētāju aizsardzību. Labrīt, dāmas un kungi! Un es pastāstīšu par galvenajiem rezultātiem. Eiropas parlamenta regulatīvās pilnvaras, visticamāk, tētip neietekmēs. Tomēr ir Eiropas parlamentam jānodrošina, ka, tās, ka tā prioritātes veido regulatīvās sadarbības darba kārtību. Lai gan, protams, regulējums abās Atlantijas okeāna pusēs atšķirās, ir sadarbības iespējas. Un tātad galvenais, ka Uh, dažādas. Tiks ietekmes izmērtējumu varēs veikt tikai vēlāk. Un tad konteksts, kādā šī regulārā sadarbība ir ļoti svarīga. Ir svarīgi saprast, ka vairākums no ieguvumiem no CETIP radīsies, ja tiks padziļināta regulārā sadarbība, nevis tikai no tālākiem tarifu samazinājumiem tiek sagaidīts, ka Eiropas Savienība saņems papildu 70 līdz 100 miljardus eiro um, gadā no pasākumiem, kas nosaistīti ar tarifu samazinājumiem. Līdz šim vairāki transatlantiskās sadarbības, uh, sadarbības piemēri bijuši diezgan uh, neveiksmīgi, jo Eiropas Savienībā ASV ir atšķirīgas filozofijas, tāpat arī nav bijis pietiekami konsekvents politiskais atbalsts, un treškārt ir arī, zinām, negribība no likumdevēja puses, un to redzējām arī iepriekšējā transatlantiskā sadarbības nolīkumā, un radās um, problēmas ar tiesību aktu cēlāgošanu, tas arī diezgan nokaitināja Eiropas Savienības partnerus. Runātāja nav mikrofonu. Excuse me. Ja tagad skatāmies uz komisijas pašreizējo priešlikumu, ir trīs dažādas iespējas. Pirmā - intensificēta informācijas apmaiņa starp Eiropas Savienības un ASV regulātoriem. Otrā - tad savstarpēja atzīšana, ekvivalence, kas varētu būt piemērots, ja ir līdzīgi politikas mērķi, bet ja mēs sasniegšanas līdzekļi atšķirās. Es domāju, ka šī iespēja varētu būt visizdevīgākā. Un trešā iespēja regulatorai sadarbībai ir harmonizācija vai vienkāršošana. Un jautājums šeit ir, vai tātad kop, kopīgs regulējums nož, nozīmē leveling up or, vai leveling down. Un ja, tātad līdzinējie pētījumi parāda, ka ir tendence tāda šī uz augšu. <laughs> With regards to how. Ja runājam par to, kā notiks regulatorā sadarbība tētipa ietvaros, ir ļoti svarīgi saprast, ka tētipa būs dzīvojošs nolīgums. Tiklīdz sarunas noslēgsies, tas aizsāks procesu, kad notiks regulatīvā sadarbības starp Eiropas Savienību un ASV. Paturot to prātā, sarunu vedēju mērķim būtu izveidot atbilstošas procedūras, kas eh, ļaus to nodrošināt atbilstošā ietverā. Un tad arī likumdevējiem un sarunu vedējiem ir jānodrošina, lai šis ietvers būtu ne tikai atbildīgs un pārskatāms, bet arī efektīvs. Un līdz šim komisija ir sagatavojusi teksta priekšlikumu par regulārās sadarbības struktūru, kas pārvaldīs ikgadējās prioritātes dažādās nozarēs, kur paredzēts sadarbības starp Eiropas Savienību un ASV, un tas būs arī primārais institucionālais ietvers tālākam darbam, ja Eiropas komisijas teksts priekšlikums tiks pieņemts. Un mēs runājam par dažādām iespējām regulatorās sadarbības procesa, mēs vēlējāmies izvērtēt arī, kā tas ietekmēs patērētājs un regulatoro suverenitāti. Um, par ieguvumiem notikuši daudz diskusijas. Tāpat arī um, ir jādomā par to, kāda varētu būt būtiskākie ekonomiskie iegūmi. Visas nozares uh, gūs savu labumu no uzlabotas tirgus piekļavas un uh, sāk tiks uh, uzlabots uz, uzņēmējdarbības vide. Uh, tomēr ir jāatrisina arī šie regulatorie jautājumi. Un tāpat arī tehniski jautājumi noteikumi par izcelsmi ir jānodrošina konverģence un beigās tam varētu būt ļoti pozitīva ietekme uz tirniecības sistēmu. Un tāpatām tas varētu nodrošināt labākas cenas un arī plašāku preču un pakalpojumu klāstu pieejamību patērētājiem. Un informācijas apmaiņa nodrošina iespēju um, veicināt patērētāju politikas. Ja šī pieeja um, darbosies veiksmīgi abām pusēm, visticamāk, tā varētu tikt izmantot arī globālā līmenī. Tomēr, ja runājam par labāku konkurētspēju, tad mēs runājam, nerunājam obligāti par mazāko denominatoru, mēs runājam par to, par tām jomām, kur sadarbība ir vis, iespējami visefektīvākā. Uh, Tāpatām arī tiks sniegts jaunas iespējas, un, uh, kas arī varbūt ļaut atrisināt kādus iekšējās politikas uh, strupceļus. Un mūsu pētījumā mēs izcēlām galvenokārt četrus, izcēlām četrus galvenos izaicinājumus, ko tēti radītu patērētāju aizsardzības jomā. Pirmkārt būtu grūti salāgot šīs atšķirīgās regulatorās filozofijas starp Eiropas Savienību un ASV. Dažās nozarēs redzam, ka šī regulatorā sadarbība būtu nedaudz saklāka un to būtu vieglāk veikt, piemēram, intensificēta informācijas apmaiņa, visticamāk tāds notiks ķīmijas sektorā. Otrais izaicinājums ir grūti izvēlēties labāko iespēju un regulatārai sadarbībai un prioritāšu identifikācijai. Ir jānodrošina tas, lai tiktu izmantotas labākās iespējas regulatārai sadarbībai atbilstošos sektoros, lai tik nodrošinātu patērētāju aizsardzību. Trešais izaicinājums - procesa atbilstoša, piemērot īstenošanu ir jāturpina darbs pie regulatorās sadarbības, un tas jādara šajā īpaši izvedotajā struktūrā, lai tās darbs notiktu efektīvi un lai tiktu atspoguļotas um, pareizi prioritātes ikgadējā ziņojumā. Un ceturtais izaicinājums ir regulatorās suverenitātes nodrošināšana. Un vismaz no pašreizējā komisijas priekšlikuma šķiet, ka tā arī ir. Un tad vismaz tātad, no nu, komisijas priekšlikumā šajā regulatorajā struktūrā nebūs lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Un joprojām tā tiek saglabāt zināma suverenitāte. Un tātad mūsu pētījumā mēs veicām četrus uh, nozaru pētījums, un tas pavisam īsi gribētu arī prezentēt. Tātad Eiropas Savienības automotīvās nozare gūs būtiskus labumus no sadarbības. Un tad ASV ir lielākais tirgus Eiropas Savienības eksportētājiem. Tik samazināts izmaksas, ar, kas saistās ar tirzniecību, Mm, tad mēs, piemēram, runājam par gaismām vai par atslēgām vai drošības jostām. Regulējums pašlaik ir atšķirīgs, bet tiek nodrošināts līdzīgs drošības līmenis. Ir daudz dažādas, regulējums ļoti atšķirās, bet to ir iespējams savstarpēji atzīt. Tātad šī sastarpēja atzīšana jā, nozīmētu metodoloģiskas pieejas izvēli, tas ļaut arī regulātoriem izvērtēt atbilstību. Un arī konstatējam, ka vajadzētu stiprināt Eiropas Savienības ASV sadarbību, kas varētu veicināt kopēju startautisku standartu pieņemšanu. Vēl viens pētījums, ko veicām, bija informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē konstatējam, ka iespējas regulārai sadarbībai IKT nozarē ir ļoti daudz sološas, ir zināmas jomas, kur varētu būt kādas pašas par patērētāju aizsardzību. Patērētāji uh, gūst labumu no sadarbības stiprināšanas, piemēram, e-marķēšana, e-pieejamība un IKT certifikācija maziem vidējiem uzņēmumiem vajadzētu nodrošināt zemākas izmaksas, kas beigās nozīmē arī zemākas cenas patērētājiem. Bet ļoti sensitīva joma ir datu brīva plūsma un ir pilnīgi skaidri norādīts, ka mēs nevēlamies veikt sarunas par datu privātumu pasākumiem. Bet uh, amerikāņi ir izteikuši uh, priekšlikumus par, ko varētu iekļaut e-komercijas sadaļā. Un, bet tātad ir viedokļa atšķirība par datu lokalizācijas normām nolīgumā. Un, bet faktiski svarīgākais tas, lai abas puses uh, ievērotu un pieturētos pie starptautiski noteiktajām normām. Un tad nobeigumā. Ja koncentrējamies uz patērētāju aizsardzības, jo mūsu ierosinājums būtu, mūsu konstatējums ir tāds, ka Eiropas parlamenta regulētorā suverenitāte visticamāk to neietekmēs tētī. Tā kā tētī būs dzīvojošs nolīgums, es tad pašlaik maz neizskatās, ka to nevarētu savienot ar pašreizējiem politiskās un demokrātiskās kontrolas mehānismiem. Tiklīdz tiks pieņemts nolīgums, tad Eiropas parlamenta loma varētu būt šāda. Tātad risināt un veikt kādas darbības, kas pieprasa regulatoru likumdošanas izmaiņas, nodrošināt, ka regulatorā sadarbības struktūra ir pārskatāma, un Eiropas parlaments varētu arī uzraudzīt ikgadējo regulatorās sadarbības programmas prioritātes. Paldies! Thank you, that's. Paldies. Ļoti liederīga prezentācija. Man bija tā iespēja lasīt fonā jūsu sagatavoto ziņojumu. Maniem kolēģiem grib norādīt, ka visi šie dokumenti ir pieejami arī internetā, un esmu pārliecināta, ka mēs vēlēsimies padalīties ar tiem arī ar tūkstošiem cilvēku, kas ir vērsušies pie mums šajā jautājumā. Un tagad Žāks Pelkmans prezentēs ziņojumu par standartiem. Žāk vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels prieks prezentēt tētī pamatlietu. Visbeidzot, mēs varam novērsties pie pievērsties vissvarīgākajiem, protams, atvainojos kolēģiem, kas no iepriekš. No sākuma runāšu par vispārējiem secinājumiem un tikai tam pievērsīšos uh, būtība, jo te mēs runājam ne tikai par tehniskajām barjerām, bet arī par ļoti tehniskām niansēm. Pirmais, ar ko gribētu sākt, kā jau es teicu, tad šis ir tētība pamatjautājums, un es jums vēlāk arī pastāstīšu, kāpēc un kā. Otrkārt, nekas daudz jau nenotiktu, ja ASV pieturētos pie šī parauga, pie kā viņi plānoja pieturēties iepriekš savā nolīgumā ar, ar Koreju. Mūsu piedāvātais, te, mūsu piedāvātā tehniskā sadaļa ir krietni vien spēcīgāka. Kā gan tā aizstās, to mēs nezinām, jo šī informācija nav pieejama publiski. Te tika piezīmēs pieci sistēmiski jautājumi Nu, un tad tiem attiecīgi secīgi iziešu arī cauri vēlāk. Pirmkārt, jānorāda, ka mūsu sistēmas ir atšķirīgas. Šis zemais starptautiskās darba organizācijas un ISO uh, standarti. Bieži vien tiek jaukta arī terminoloģija. Amerikāņi runā par uh, standartiem visos iespējamos kontekstos. Tas tiek jaukts standarti, noteikumi, regulējums. Tālāk, atbilstības izvērtējums arī tajos pastāv atšķirības un arī tātad konkurējoši standarti ASV un Eiropas Savienībā, jo Vai jūs varētu pārslēgt slaidus? Nē, nē, nē, es vēl neesmu nonācis pie slaidiem, es tikai iesvildos. Šis ir tētips, ja vēlties to saprast. Nu, un pašā vidū redzat šo regulatoro kolonnu, un pašā vidū ir tirzniecības tehniskās barjeras. Un tās, protams, sasaistās ar visiem, visām nozarēm. Manuprāt, tas ir visa pamatā un tas ir ļoti svarīgi. Pēdējā šīs laida rindiņā redzat, ka 56% no aprēķinātiem ekonomiskiem ieguvumiem rodas no tātad šo tehnisko, tirniecības tehnisko barjeru tātad samazināšanas. varētu padiskutēt, vai patiesais gūms nav lielāks. Tehniskās barjeras, kas tas ir? Tad tās redzat šī slaida uh, apakšā. Mēs runājam par uh, regulējumu standartiem un atbilstības novērtējumu. Mēs jau esam daudz paveikuši dažādās jomās bet, ja vēlaties pilnīgu novērtējumu, nesen tika publicēts uh, dokuments, ko sagatavoja Pīters Čejs un es. Un tad mēs izanalizējām situāciju un norādījām, ka pašlaik tāda šī sadarbība tekstisko barjeru novēršanas jomā ir citādāka. Ir pielikums, kurā mēs apskatām visu, kas paveikts pēdējos 20 gados sadarbības jomā. Tāpat arī ir links uz citu mājaslapu 72 lapām, kur ir uzskaitīts visas detaļas. Un ko varam secināt? Tas nav veikts sistemātiski. Un vēl kāds svarīgs secinājums, ja mēs uh, atrisinām tehniskā barjeru problēmu, tad uh, mēs arī nesasniegsim mērķus. Šīs ofensīvās intereses, teicu, ko barjerjomā, ir tāds, ka Eiropas Savienībā ir ambicioza pieeja, ja tā vēlas gūt labumu no nolīguma, kā jau mani kolēģi arī norādīja, tad šis būs dzīvojošs līgums. Vēl joprojām pastāv būtiski trūkumi, un tā ir problēma par to nav šaubu. Mums arī ir defensīvās intereses. Tad, tad ir runājumi par tātad kopējo standartu atzīšanu. Vēlāk par to runāšu detalizētāk. Tehnisko barjeru nodaļa ir vāja. Un ceturtajā punktā, un tad redzat šīs četras kategorijas, kurās tā ir īpaši vāja Kanādas nolīguma tehniskā nodaļa arī ir vāja, nedaudz labāka nekā korus, bet tas, ko esam panākuši CETA kontekstā, ir liela uzvara abās pusēs. Ir protokols par no, atbilstības novērtēšanu, un tas ir liels sasniegums, un arī liels pārsteigums. Ja mēs pārliecinā, vai mēs pārliecināsim ASV līdzīgai rīcībai, nedomāju, ka tas būs tik viegli Tātad šeit ir četras iespējas, kā varētu samazināt tehniskās barjeras, piemēram, tehnisko noteikumu harmonizāciju vai standartu harmonizāciju, tehnisko noteikumu sastarpējā atzīšana un standartu sastarpējā atzīšana. Daži no brīvās tirzniecības nolīgumiem iekļauj arī tehnisko harmonizāciju. Varētu domāt par naftu, zināmā mērā kā par iekšējo tirgu Ziemeļamerikā. Uh, bet pat tajā uh, nav nekas iekļauts par tehnisko regulējumu, tikai šis tas par transportu. Tādēļ es domāju, ka mēs varam zināmā mērā panākt savu, bet pārāk daudz nevajadzētu gaidīt. Var sniegt zaļus, dažus piemērus, kur šīs, kur ir daži līkumi, kur ir nodrošināta sadarbība, tas notiek brīvprātīgā kārtā. Uh, Mums ir daži harmonizācijas pieeja, piemēri, bet, nu, tas, protams, notika ļoti sarežģīti un smagnēji. Ir par standartu harmonizāciju A un B iespēju. Ka Pirmkārt, kā Eiropas Savienībā un ASV e vajadzētu mēģināt harmonizēt standartus vislabāk caur ISO un IEC, bet tad rodas jautājums, kam tieši vajadzētu sadarboties Varbūt atcerēsieties, ka Elēna Santiago pagājušā februārī sēdēja man blakus Elēna Santiago. Jūs zināt, ka ir lieliska sieviete, viņa ļoti labi pārstāv intereses, bet ka viņai uzdeva jautājumu par to, kā tā sadarbība jau tiek veikta, jo viņai bija tikai viens piemērs. Un tā arī ir problēma. Arī vēlme to darīt nav īpaši liela. Un tātad um, atbildi var redzēt slaidu vidū, jo vidējā tendence, parastā tendence uh, Eiropas Savienības tāda, ah, mums jāsadarbojas ar ANSI. Nesen notika liels diskusijas Dānijā, un aizvien mazāk uzskata, ka ANSI ir atbilstošā struktūra ir deviņas vadošas ASV standartizācijas struktūras. Bet nu bieži vien šie standarti tiek izmantot daudzos tirgos. Es domāju, ka mums vajadzētu tieši sadarboties ar šīm struktūrām, arī varbūt ārpus ANSI ietvara. Varbūt tas arī palielinās ASV apetīti. Un atceroties, piemēram, dzērdnes vīnas nolīgums, piemēram, vīnas līguma kontekstā Eiropas Savienības un ISO standarts tiek pieņemts vienlaicīgi, to pieņem viena eksperta, ja mēs varētu nodrošināt, ka līdzīgi arī saistība ar ASV tas būtu lieliski. Savstarpēja atzīšana nav laba ideja, jo iekšējā ASV tirgus prasības, sākot jau arī ar brīvās um, saistībā ar brīvo pārvietošanos un bez Atlantiskās augstākās tiesas tas nebūtu iespējams tēti pietveros. Un uh, gribētu jums varbūt sīkāk paskaidrot, kā darbojas ekvivalence un kāda ir atšķirības starp savstarpēju atzīšanu. Es neiekļauju vairāk slaidus laika ierobežojumu dēļ, bet, nu, protams, esmu gatavs sīkāk par to pastāstīt un atbildēt uz jautājumiem. Vēl kāda problēma - starptautiskās kopējā standarta atzīšana augšējā rindiņās izcēlis vārtu, ka to nevajag darīt. Vajag saprast. ASV jau pastāv standarti, un šos standarts izmanto visā pasaulē. Nu, un pats, ja šie standarti netiek automātiski atzīti Eiropas Savienībā, uh, Tomēr 400 no šiem standartiem parādās arī uh, mūsu tiesību aktos. Mums jābūt ļoti uzmanīgi, norādot vai apvainojot ASV, ka viņi neatzīst ISO standartus, bet tas ir tādēļ, ka viņu struktūrām jau ir 40, 50 gadu standartizēšanas pieredze, un viņu standarti tiek atzīti visā pasaulē, arī Eiropā. ASV ir liela pieredze, ko arī ir apstiprinājis gan tirgus, gan uzņēmumi, tā skaitā Eiropas uzņēmumi. Mums vajadzētu domāt par to, kā, lai mēs nebūtu pārāk dogmatiski īstermiņā, mums vajadzētu būt dogmatiskiem ilgtermiņā saistībā ar ISO IEC. Eiropas Savienībai vajadzētu pieprasīt arī lielāku elastīgumu no ASV puses, un tas ir iespējams, jo viens no būtiskākajiem veidiem, kā standarti tiek iestrādāti ASV likumos, ir tiek izmantos tas šis OMB 19 sistēma un es domāju, ka to vajadzētu paturēt prātā. Es varētu pastāstīt par dažādām iespējām, kā ASV varētu vērsties pie ASV un kā mēs varētu ņemt vērā vairākas ASV prasības, bet, nu, to tad darīšu pēc pieprasījuma, vēlēsiet, es to zināt vēlāk. Atbilstības novērtēšana. Un te jāpiemina Oša, tas ir regulators ASV, kas nodrošina drošību darba vietā, bet viņi to dara ļoti ekstrēmā veidā un ir daudz lietas, ko varētu mainīt vai uzlabot, lai sniegtu labumu Eiropas Savienībai. Bija brīfings par inženieriem un mašīnām, kas notika arī šajā komitejā, un tad ir trī, Eiropas Savienībai vajadzētu pieprasīt trīs lietas. Um, brīvu uh, izvēli, otrkārt nevajadzētu uh, pieļaut sastāvdaļu testu dublēšanos. Bieži vien tātad notiek dubulti testi un Eiropas Savienība. Tātad un treškārt vajadzētu nodrošināt lielāku disciplīnu un novērst dominants ļaunprātīgas, ļaunprātīgu izmantošanu. daži ekstrēmi piemēri saistībā ar OL. Piemēram, CETA ir uh, uzlabots starptautspējas atzīšanas nolīgums. Un es domāju, ka mums vajadzētu to paplašināt līdzīgi kā CETA gadījumā attiecināt uz vairākām nozarēm medicīnas ierīču gadījumā. Mm, to tagad ir vieglāk izdarīt nekā pirms 20 gadiem. Uh, Regulārā sadarbība tā plašāk runājot arī nav īpaši daudz sološs elements. Es ar savu kolēģi Anabelu 98. gadā mēs veicām pētījumu un secinājām, ka regulārā sadarbība tādā maigākā līmenī, bet globālā līmenī varē, varētu būt veiksmīga. Nav jau tā, ka um, līgums to padara, bet nevar būt brīvprātīgas vadlīnijas, piemēram, medicīnisko ierīču vai zāļu jomā. Bet nevar nodrošināt to, ka šādas vadlīnijas tiek brīvprātīgi iestrādātas nacionālajos tiesību aktos. Un te jau nav runa par tirzniecības sarunām, te ir jārunā par regulātoriem, kas viens otram uzticās. Ja nodrošinām ko līdzīgu tēti pietvaros, ieteikt pieņems kādas vadlīnijas, tām jābūt identiskām. Ja tas notiek veiksmīgi, ir iespējami fantastiski izmaksu ietaupījumi. Tātad regulatorā sadarbība ir iespējama, bet ir jāievēro vairāki principi. Nobeigumā, pirms vēl sāku paldies, es gribēju nobeigumā pastāstīt dažas specifiskākas lietas, kam būs nepieciešama aptuveni minūte. skaidrs, ka ASV vajadzētu izmantot ISO IEC standartus. Pēc tik līdz jūs to pieprasāt, tad ir jānodrošina arī, ka ja ir jāpatur prātā, ka vai deviņi, deviņas ASV struktūras desmitgaža laikā ir izveidojušas savu lielisku reputāciju un viņu standarts tiek respektēti pasaulē. Ir jādomā par to, ka to varētu ilgtermiņā sasaistīt ar ISO IEC. Varu sniegt piemēru. Uh, Ja tiek būvēta lidmašīna, tad jāsver jāsniedz sava certifikācija par lidva, lidmašīnas drošību. Daudzas no šiem standartiem izmanto arī Eiropas uzņēmumi. Tie, tie nav tikai ISM standarti, pastāv arī um, tātad šis komponents par tātad, Eiropas Savienības struktūra, kas apstiprina un piekrīt šim standartam. Jā, mēs varam uzstāt uz to, ka tiek izmantots īsā standarts, bet mēs nekad nepanāsim progresu tētim gadījumā, ja mēs neatzīsim arī viņu standartus. Standarti, kas ir noteikti ASV tiesību aktos, puse no standartiem nāk no deviņām vadošajām jā, struktūrām. Un, tātad, un visbeidzot, mums ir nepieciešama, zinām, piekāpšana no abām pusēm, gan standartu ziņā, gan arī atbilstības izvērtējumu ziņā, un visbeidzot Eiropai vajadzētu paturēt prātā, kā mums ir tātad šis jaunais likumdošanas ietvers, un amerikāņi šajās nodarēs var iesaistīties ar, ar pašdeklarāciju, bet mēs nevaram rīkoties pretēji. Kas notika 2008. gadā? Um, Eiropas komisija norādīja ASV Alša, kādēļ mēs nevaram par pašdeklarāciju ienākt jūsu tirgu. Un tad divus gadus sakoja ļoti detalizēts ietekmes un riska izvērtējums, šie cilvēki izvērtēja un izskatīja visu, kas pastāv Eiropā, un rezultāts bija tāds, ka viņi to neakceptēja, jo iezīmējās dažādas problēmas mūsu pārsteigurācijas sistēmā un arī mūsu tirgu. Tas mums jāpatur prātā, jo, ja mūsu sistēmā nebūtu pastāvējuši šādi vājie elementi, Auša būtu, bū, būtu sniegusi savu apstiprinājumu. inženieru preču un mašīnu eksports uz ASV ir krietni vien lielāks nekā ķīmisko vielu un automašīnu eksports. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai viss tiktu sagatavots un veikts pareizi. Paldies! Bye. Paldies! Mums ir pievienojušies trīs sarunu vedēji no komisijas. Lūdzu, norā, paceliet rokas. Tātad. Uh, Lena Lalē, kas ir atbildīga par intelektuālo īpašumu un un Pablo Nero, kas ir atbildīgs par uh, standartiem tarifu un netarifu sarunās. Arī viņiem var uzdot jautājumus. Pirms es dodu vārdu deputātiem jautājumu uzdošanai. Es nezinu, kāda ir cita deputāta pieredze, bet es uh, esmu saņēmusi 7000 ēpastu un uh, uh, to ir arvien vairāk un vairāk un visos ir viens un tas pats. Uh, cilvēki vēlas skaidrojumu saprotamā veidā lai mm, es aicinātu izvairīties no tā profesionālā žargona uh, izmantošanas. Ja jūs atbildat, tad visam ir jābūt skaidri. Bet uh, arī šajā prezentācijā bija viens aicinājums, ko pat man eksperti nespēja atšifrēt. Tātad es saprotu, ka šie argumenti ir sarežģīti, bet runājot par tiem saprotamā valodā, to es vēlējos teikt mūsu ekspertiem. Tagad vārds Evelīnai Gebhartei, jo Andrēs Švāps nebija, eh, nav zālē. Paldies! Jūs jau man atņēmāt vienu komentāru, tā tad eh, mēs zinām, ka šī diskusija tiek pārādīta internetā, tā interesē mūsu uh, pilsu, pilsoņus vēlētājus, un es lūdzu runāt tādā veidā, lai vēlētājiem viss būtu saprotams. Un ja ir šie saīsinājumi, un ja angļu valoda nav jūsu dzimtā valoda, tad ir tiešām grūti saprast un izsekot tam, kas šeit tiek runāts, un tas uh, būtu ļoti žēl, jo daudz informācijas vienkārši nesasniegtu adresātu šādā veidā. Uh, cilvēki aktīvi, jūs esat uh, tie, kas aktīvi nodarbojas ar šiem jautājumiem, bet vajadzētu runāt, izteikties tādā veidā, lai cilvēki varētu saprast, ko jūs sakat. Man ir daudz jautājumu, bet es uzdošu tikai dažus jautājumus. Jā, būtībā, jo vairāk es klausos par šiem jautājumiem, jo vairāk jautājumu man rodas, tā ir tā galvenā problēma. Es uh, ar interesi klausījos Felkmans kunga teiktā, ka savstarpējā atzīšana nebūtu eh, jāievieš, jo ir daudz grūtību, kas ar to ir saistīts, un savu laikā, kad mēs diskutējām par pakalpojumu direktīvu, arī eh, šis eh, jautājums tika aktualizēts, un arī šis izcelsmes valsts princips mm, Tas pat attiecas uz ekvivalences jautājumu, vai jūs nevarētu paskaidrot sīkāk, ko jūs saprotat ar šo ekvivalenci, varbūt izmantojot tādu gluži vienkāršu piemēru, lai cilvēki varētu iedomāties un saprast, ko tas nozīmē. Nākamais jautājums Es, diemžēl, jau aizmirsu mūsu runātāju vārdus, jo tie nav ierakstīti mūsu darba kārtībā. Tātad jūs runājāt par regulatīvo sadarbību un šeit, un ekvivalents šai kontekstā, un tika apgalvots, ka mērķis ir uh, paaugstināt standartus. Nu, es labprāt gribētu tam ticēt, bet man tomēr ir nepieciešami konkrēti argumenti un principi, piemēri par to, kā to varētu panākt. Jo vēlētāji arī norāda to, ka viņiem ir bail, ka šie augstie standarti varētu tikt pazemināti. Un tātad kā to visu var panākt, piemēram, medicīnas uh, produktu jomā ir lielas atšķirības starp uh, Eiropas Savienību un ASV kvalitātes prasību ziņā, kas tad uh, galu galā būs šis rezultāts sarunās. Un pēdējais jautājums no Tātad um, par publiskiem iepirkumiem. Jūs teicāt, ka Eiropas Savienībā mums ir Eiropas regulējums, uh, pastāv iekšējais tirgus un viss ir atrunāts šajos noteikumos, bet ASV katrā štatā ir savs regulējums, bet arī tas negluži atbilst patiesībai, jo Eiropas Savienības tiesībās ir daudzi noteikumi, kas atstāja šo publisko iepirkumu organizēšanu dalību valstu ziņā, nosakot kritērijus. Un es zinu, ka a, Vācijā arī federālā valsts atstāja šo jautājumu federālo zemju kompetencē par konkrētu um, kritēriju noteikšanu. Tā kā, nu, uh, Jāsaka, arī šī situācija līdz ar to Eiropas Savienībā nav tik viennozīmīga, un uh, mēs runājām par uh, tādiem kriterijiem kā kvalitāte, kā izcelsme, uh, piemēram, par atbilstību tarifiem. Tātad mums ir jānodrošina, ka ja mēs runājam par Uh, barjeru noaugšanu, tātad nojaukšanu, ka mūsu kvalitātes prasības no tā necieš un netiek pazemināts. I'm going to start a clock. I'm afraid I'm going to give each. Domāju, ka man tomēr būs jāierobežo uzstāšanās laiks deputātiem. Atvainojos Evelīnai, bet, nu, pretējā gadījumā mēs nevarēsim sagaidīt atbildes no uh, mūsu uh, ekspertiem. Andreas. Es gribēju nedaudz iebilst eh, Evelīnas teiktajam, ka patiesībā Eiropas Savienības noteikumi par publiskiem iepirkumiem neatstāja pārāk daudz manevrēšanas iespējas dalību valstīs, jo uh, šādas atkāpes var atzīt par uh, pretējām Eiropas Savienības normām. Uh, bet ASV ir jānorāda, eh, uh, ka daudzi eh, līgumi tiek slēgti subnacionālā līmenī. Mm, un uh, es gribētu jautāt, tātad šajā līmenī mēs saņemam 4% no IKP, bet jautājums vai uh, mēs varētu panākt izrāvienu ne tikai federālā, bet arī štatu līmenī pēc noteiktiem gadiem, vai arī jūs uzskatāt, ka ilgtermiņā tas vienalga nebūs iespējams attiecībā uz štatu noteikumiem šajā jomā? Paldies, Dalton kungs. Pirmkārt par publisko iepirkumu un šo subfederālo līmeni. Kā jūs gatavojaties pārliecināt mūsu partnerus šai jomā un brīvās tirzniecības jomā? Nu, liela problēma ir tā, ka ASV ir šis noteikums uh, pirkt vietējos ražojumus un tiek mudināti lielu uzņēmumu veidot vietējās filiāles. Kā jūs domājat rīkoties ar šo pirkt amerikāņu ražojumu klauzulu, bet eh, tālāk par eh, tārifiem? ASV, piemēram, iPad maksā 140 eiro mazāk nekā Eiropā. Un ja šos uh, tarifus saceltu, tas varbūt stimulētu patēriņu. Paldies, saka priekšsēdētāja Dita. Paldies priekšsēdētāji, vēlējos pateikties mūsu viesiem par šīm prezentācijām un entuziasmu, ko viņi izrādīja runājot par TTIP. Mani priecēja tas, ka jūs apstiprinājāt uh, to, ka mūsu komitejas uh, viedoklis ir pareizs attiecībā uz publisko iepirkumu. Uh, tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem um, Eiropas Savienībā, iz, Savienības izpratnē un uh, Mēs arī uzskatām, ka eh, šīs GPA nolīgums ir nepietiekams un jautājums, ko esat paredzējuši darīt, lai iekļaut arī štatus šai sarunās, ko komisija ir darījusi, ko mēs kā deputāti varētu darīt, varbūt uh, organizēt sanāksmi ar uh, gubernatoru asociāciju, lai viņi arī saprastu, kādas ir Eiropas Savienības intereses šai jomā. Tālāk par tarifu un netarifu barjerām pilnībā piekrītu jūsu secinājumiem un arī par šo rozīnīti, kā jūs teicāt, ka mums ir jāpievērš uzmanība tehnis birokrātisko barjeru likvidēšanai tiesniecībā un uh, ir uh, jābūt šādai šādam dzīvām nolīgumam, kas turpina attīstīties. Ja mēs nevaram visu panākt šobrīd, tad uh, to var darīt nākotnē. Un tā kā šī diskusija ir ļoti interesanta un ir tik daudz jautājumu, ko apspriest, varētu mēs varbūt uh, organizēt šādu tikšanos vēlreiz. Priekšsēdētā es aicinu deputātus uzdot jautājumus mūsu ekspertiem, aprobežoties ar jautājumiem, uzdot konkrētus jautājumus šobrīd. Denis. Viņa nav zālē, paskās dirāms. Jā, eh, mums tā kā mums ir jāaprobežas ar jautājumiem, es gribu teikt, ka man jautājumu nav, bet uh, Dita teica, ka šeit ir entuziasms, nu es saskatu jau šeit propagandu, tas man satrauc jautājums, tādēļ neuzdošu un paturēšu pie sevis savu viedokli par šo tematu. Priekšstādātāji, jums būs daudz laika vēl, lai paustu savu viedokli. Filips Živens. Paldies vispirms reālā situācija. Tad, ja mēs pieturamies pie komisijas sniegtajiem skaitļiem, tad ASV publiskos iepirkumos uh, ir protekcionisti. Uh, tātad ASV 32% uh, šo iepirkumu uh, nā, ir atvērti un Eiropas Savienībā divas trešdaļas šo iepirkumu ir atvērti. Un uh, tāpat Eiropas komisija uh, savā atbildē uz uzdoto jautājumu norāda, ka šie skaitļi attiec uz 2008. gadu, pēc tam nekādu datu vairāk nav pieejams ASV it kā cenšoties atvērt šos tirgus, bet tāpat laikā tiek strādāts pie papildu protekcionistiskas likumdošanas, kā Buy America Act. Māmstrēma kundze man nedraudz iedrošinājumu, teica, ka tā ir sarkanā līnija, šeit ir liela asimetrija attiecībā uz publiskiem iepirkumiem. Uh, Uh, un mani tomēr um, nedaudz satrauc komisijas sniegtā atbilde, ka tiek uh, darīts uh, viss, lai uh, atvērtu mūsu publiskos iepirkumus no 85 uz 95 procentiem. Um, gribu teikt, ka esmu par šā nolīguma noslēgšanu, bet jo vairāk datu es saņemu, jo lielāks bažas man rodas, un varbūt es mainīšu savu viedokli. Paldies, Korāta Viltas kundze. Jā, es šeit konstatēju reālu problēmu. Mums ir debats par uh, šo lietas būtību, un jāsaka, ka ASV ASV pusē trūkst progresa, šī sistēma ir pro, uh, fragmentēta, viņi nevēlas uh, ieviest gl pasaules globālos standārtus un uh, arī publiskos iepirkumos nav šīs konverģences. Un būtībā mums būtu jāstiprina pilnvaras un nevis jāievieš birokrātija komisijā. Uh, un kā Evelīna norādīja, nav šīs savstarpējās atzīšanas, to jūs neiesakāt īstenot, tātad ko citu jūs iesakāt sadarbību starp standartizācijas iestādēm, kā tā varētu izskatīties nākotnē, vai attiecīgu nozaru pārstāvi vienosies par konkrētiem standartiem, kā tie būs nākotne, un kuros, kurās nozarēs, jūs prāt, tehniski mēs varētu pavirzīties uz priekšu Un vēl jautājums, kā mēs varam pārvarēt šo plājusu starp reāliem izaicinājumiem un debatēm sabiedrībā, kas notiek pavisam citos jautājumos. Jūs norādījāt, ka Eiropas Savienības un Eiropas parlamenta leģislatīvā suverenitāte netiek apdraudēta, bet uh, ko mēs konstatējām pagājušajā plenārs sēdē, uh, Tas bija liels atkritiens atpakaļ. Viena no lielākām politiskām grupām vienu teica komitejā, bet pēc tam eh, plenārs sēdē šo viedokli vairs neatbalstīja. Jūs minējāt visus šos nolīgumus, CETA un citus saīsinājumus, un eh, mūsu vēlētāji, diemžēl, vienkārši nesaprot šādus saīsinājumus. Priekšstādātāji, man ir runātāju saraksts. Tātad. Lisa Jakansāri, Jens Nielsen, Virginie Rozier and Olga Shenilova. I'm then going to come back. Un došu vārdu Danam, jo es ierosinu tomēr ievērot uzstāšanās laiku kolēģiem un nepārsniegt atvēlēto laiku. Dānti kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau vairāk kārt esam paziņojuši mūsu sanāksmēs, mēs nevēlamies pazemināt Eiropas standārtus. Otrkārt, mēs vēlamies vērienīgu TTIP nolīgumu un treškārt runājot par regulatīviem aspektiem. Tā ir vissvarīgākā TTIP daļa, kur mēs varam daudz iegūt. Es neticu šiem 57% ieguvumu un tā tālāk, tas viss ir pārāk neskaidri, bet neatkarīgi no šiem skaitļiem, tas mums var dot reālus ekonomiskus ieguvumus Eiropā un var palīdzēt MVU. Protams, Uh, mēs nevaram visus regulatīvos jautājumus atrisināt uh, tirzniecības nolīgumā, pat ja šīs sarunas turpinātos desmit gadus. Es gribētu jautāt, kādu metodi mēs varētu izmantot, lai nonāktu pie nolīguma, kurš uh, pakāpeniski lieliski noteiktu šādu regulējumu spēkā stāšanos turpmāko kādu laikā regulatīvā sadarbības rezultātā. Kādu metodu mums vajadzētu izmantot? Nu, šeit nevar būt tādas visaptverošas vienošanās, jo ir jautājumi, par kuriem būs grūti panākt vienošanos. Ir arī citi jautājumi, kur ir grūti īstenot šo regulatīvo sadarbību. Paldies, Līsa. Jūs priekšsēdētāji. <clears throat> Norādījāt ļoti precīzi. To, protams, var uzsvērt arī vispār nolīgumu kā arī tādu faktoru, lai <clears throat> arī pārunātu dažādu veidu nacionālā mēroga blokādas, bet tieši tas jau īstenībā arī cilvēkam liekas nevēlams risinājums. Iegūst rūpniecībā ir tā, ka tieši cilvēki satraukti, kad līdz ar to atsevišķi baidēs vai vairāk eh, degradēsies vide. Standārti ir ļoti svarīgi, mums šos jautājumus cilvēkot arī un debatējot nacionāla līmenī. Te jūs, piemēram, minējāt um, aviosatiksmi mēs saprotam, ka īstenībā ir otrādā, kā ASV ir augstāk standarti nekā Eiropas Savienībā. Kā tad tas īstenībā ir, vai tad Eiropas Savienības standarts varētu arī uzlabot līdz ar šo nolīgumu? Manuprāt, tiešām ir ļoti lūpīgi jāseko nacionālām debatēm šajos jautājumos. Nākamais runātājs, paldies! Es piekrītu Datīkungam. Viņš norādīja, ka, ja ir nolīgums, tad jābūt arī precīzam mehānismam, kādā veidā to īstenojam. Un tur noteikti jābūt lielai sadarbībai par um, patērētāju tiesībām. Tādēļ tas lielā mērā ir kopā ar to, ko es sacīju. E, šis valsts iepirkums Tas ir viens, kad ir arī zināms atkāpināt reģionālā vai pašvaldību līmenī. Bet visvairāk man satrauc šis jautājums. Kāds tad īsti ir atšķirības ASV? Jo līdz, ka mēs runājam par sadarbību štatu līmenī, tad tur izreiz milzīgas atšķirības, jo štatiem tādēļ spēkā savu noteikumu. Un vai ASV ir gatavi uh, gatavs kaut ko uh, darīt, nodrošinot lielāku caurskatāmību savā sistēmā, lai tiešām mēs noklātu visu valsti. Jā, paldies. Mēs jau ilgu laiku esam norādījuši, ka šis jautājums ir, ir vērsts uz to, lai mēs noteikti kopējas standārdus. bet visu laiku dzirdam atbildi, ka kopējais standarts jau nav nekāds starptautiskās tīrniecības jautājums, bet gan, ka ir jārisina atsevišķi standartu kārtībā. Un tad nav skaidrs, vai tad tas iekļaus šajā darbības jomā vai nē. Jautājums ir vispār šīs tehniskās bārģēras, atsevišķa aizsardzības pasākuma, patērēta aizsardzība, vidas aizsardzība, ko papildus izmaksas tas rada. Varbūt, ka tās nav lielas izmaksas, bet vienlaiks mēs tomēr taču domājam un visi saprotam, ka aizsardzība arī ir nu, ļoti svarīgi domāt gan par arī sabiedrības veselības un vidas saglabāšanu. Tādēļ, ja mēs visu laiku runājam tikai par izmaksām, man tomēr ir jādomā savādāk, vai tad tiešām mēs nepalaižam garām ko savādāk, arī apzinoties to, ko mēs esam iepriekš atrunājuši. Vai tiešām mēs varam arī domāt, ka šīs nolīgums var kāpināt un uzlabot šo standārtus, bet šobrīd līdz šim nav nekāds pārliecības par to. Šobrīd mēs runājam arī par Eiropas tirgus sadrumstalotību, tāpat arī ASV. Nu, mēs arī konstatējam, ka atsevišķās jomās tas nav varbūt vairāk sadrumstalots, kāds ir arī Eiropā. Filips Žuvāru un arī par šo simetriju. Bet kā mēs varam saprast? ka atsevišķās jomās nespējam atrast tādu vienotu pozīciju no Eiropas uh, skatu punkta iepatim ASV. Un vienkārši sanāk ASV tirgus mums arī lielai daļai ir slēgts mūsu uzņēmumiem. Paldies! Paldies, Elēka Olga Šilova! Paldies, priekšsādātāji! Pavisam īsi. Es vēlos pateikties par prezentācijām Manuprāt, vienā no slaidiem bija arī beigās tur iekļauts secinājumi. Un tur bija runa par to, kā šī valstu kārtī e, pašnodrošinās iespējas, ka to neietekmēs, uh, nav gaidāms, ka to ietekmēs TTIP nolīgums, bet vai tiešām es nevarētu skaidri pateikt, tad ietekmēs vai neietekmēs? Jā, paldies. Jā, arī par šiem noteikumiem. Kā tad mēs pasakām, kur eh, ir kā atsevišķi nozares, kur ne, un pamato noteikti atsevišķi atšķirīgs kā standārts, kā piemēram a, a, auto drošības jautājumi, cik viņas ir rezistents pret dažādu veidu avārijām. Pārtika. Tas, kas piemēram atkal par ģēniski modificētu organismu un hlorā mēcētām vistām. Uh, Tad bija jautājums arī par mazajiem uzņēmumiem. Jūs teicāt, ka viņi būs galvenie ieguvēji, ja nodrošinās valsts iepirkuma atvērtību. Jāatzīst, ka īstenībā, analizējot šī situācija, tas mūs pārsteidz. Vai jūs varētu piedāvāt zināms pierādījumus šādam apgalvojumam? Un vēl otrs, ko jūs teicāt, ka šobrīd ir pierādījums, ka nesamazinās patērētāju standārts, bet gan tieši tos nostiprinās. Kādie pierādījumi lūdzu? Šak, jūs arī izteicāties precīzi par dažiem punktiem, bet jūs varētu tad pateikt, pirmkārt, arī skari atspoguļot, uh, ko nozīmē viss aicinājumi, kā tas labs puses beigās. Tā jūs norēdat, ka SHCN no, nozīmē ko? Tas nozīmē Safety Health uh, Consumer Objectives, tātad veselības, uh, drošības un uh, patērētāju mērķi nekādā veidā netiks uh, grauti. Uh, atkal kādi pierādījumi šādiem apgalvojumiem lūdzu. Un mēs to, tad šos dokumentus piedāvāsim arī e, sabiedriski pieejams. Sabiedrība vēlas, lai viešām būtu skaidri neatkarīgi viedokļi, lai nebūtu tā tikai, kā ir Eiropas iestāžu viedokļi. Tādēļ ja mēs arī aicinām ekspertus. Un mēs vēlamies, protams, lai mēs skaidri pateiktu, ka autors parādās jau pirmā lapas pusē, nevis otrā lapas pusē, lai tu uzreiz visu redz, ka tas ir trešo pušu viedoklis. Mēs tikai mēs paši runājam, paši klausāmies. Komisija, jūs arī vēlaties izteikties par šo visu pēc kārtas tā ir, ja? Paldies, man sauc Fernando Peniko Un esmu arī aktuālajā komandā, kas strādā pie citiem jautājumiem. Par vairākiem jautājumiem. Mēs apstiprinām. Nedrīkst būt nekāda veida uh, standarta samazināšanās noteikumu vaināšana. To mēs esam pavisam skaidri pateikuši. Un mēs sagaidām tieši pretējo, kad aizsardzības līmenis pieaugs. Piemēram, mēs šobrīd strādājam pie inspekciju sastarpējas atzīšanas, tās inspekcijas, kas nodarbojas ar medikamentu un medicīnas ierīču izgatavošanas fabrikām. Un veiktā eh, revīzijas ir eh, plānots, un līdz to tas varētu novest pie uzlabojumiem par to, kā šī inspekciju sistēmas efektīvi strādātu Un reizē tas arī atzītu, ka jau tās inspekcijas, kas ir veikts Eiropas Savienībā, un otrādāk, sastarpīgi tiktu atzīts, un līdz to ietaupīt laiku, un varētu vairāk veltīt tieši uzmanību tāda dažāda riskantām darbībām. Tas pats arī par uh, autotransportu. Šobrīd mēs esam noteikuši trīs jomas, kurām mēs varētu pateikt šādu ekspolētā harmonizāciju. Te mēs it kā ieviešam harmonizētus standartus, kas nekādā ziņā nedrīkst būt zemāki par tiem standartiem, kas jau ir noteikti Eiropas Savienības nu, tie, tiesībās. Tas nav iespējams ne tehniski, ne legāli, ne mm, arī politiski. Mēs esam veltījuši aptuveni 300 stundas sarunām par noteikumiem, un šis jautājums ir skaidri noformulēts standarti nedrīkst pasliktināties. Mēs esam arī dokumentējuši visus savus dokumentus, un uh, tas ir, lai atspēkot visus pārmetumus, kā mēs samazinātu standārts tādā nolīguma rezultātā. Protams, mēs varētu uzlabot šo komunikāciju. Mēs šobrīd jāatzīst pilnībā piekrītam šodienas ekspertu sagatavotiem ziņojumiem, ko sagatavoja doktors profesors Pekmans, gan arī mm, šie divi pētījumi par patērētāju aizsardzību. Tā ir precīza un pareiza informācija, jo tā balstās uz faktiem. Mēs savas debats aicinām balstīt uz faktiem, nevis uz pieņēmumiem. Ja mēs pieņemam par pamatu pieņēmumus, tie bieži vien ir maldinoši. E-maķēšana ir viens konkrēts jautājums, piemēram, ko mēs tagad virzam, lai izskatītu attiecīgi kompetentā komiteja. Tas arī ir jautājums par to, ka maķēšana būt, piemēram, konkrēti par visu kājām. Ja šī marķēšana tagad tiktu pārvest par elektronisku marķēšanu, nu, tā nekad nav bijis. Komisija nekad no tā, ko tādu nav ierosinājusi. Mēs tieši pretēji esam pateikuši, ka e-marķēšana ir iespējama tikai, pieejam, iespējama tikai tad, ja mēs runājam par jau tehnoloģisko produktu, kuram ir skaidrs pieejams šāds displejs, uh, un nekādā citā gadījumā. Tā nav nekāda propaganda, bet fakti. Tālāk, kādā veidā šos ierobežojumus varētu pārvarēt un kā pārvarēt atsevišķas grūtības. Noteikumu sadarbība jau neveido jaunu kaut kādu vienoto tirgu. Mēs arī neveidojam kaut kādu jaunu supernacionālo iestādi. Mēs nevērojam jaunas noteikumus, kas būtu pārāk par Eiropas Savienības noteikumiem ne mēs runājam par visām tām iestādēm, kur mums ir kopīgā interese. Katru reizi mēs norādam, ja mēs nespējam nodrošināt jēgpilnu sadarbību, kā piemēram ģenētiski modificētajiem organismiem vai hormoniem, tur mēs neko daudz nevaram runāt, jo mums ir fundamentāls viedokļa atšķirības. Savukārt par automobīļiem, un mēs te varam panākt vienošanos jo mēs vēlamies panākt, lai tiktu savstarpēji atzīti visi tie tehniskie noteikumi, kas līdz šim ir skaidri redzami, ka tos var salīdzināt. Ja mēs sakam, ka ASV ir augstāks standarts vai aizsardzības līmenis, piemēram, attiecību uz aizviešu emisijām, viņiem ir skaidri noteikti vēl precīzāka aizsardzība nekā un ierobežojumi nekā ar Eiropas Savienībām viņu CO2 emisijas ir, um, šī standarta ir augstāka nekā Eiropas Savienībā šobrīd. Mēs varam piemērot arī sastarpēju atzīšanu tajā gadījumā runām par ķīmiskām vielām. Bet pie automobīļiem tas ir iespējams, lūk. Tālāk par tarifiem. Tos nedrīkst novērtēt par zemu. Ja mēs runājam par per, uh, procentu sistēmu, ko mēs piemērojam, ASV mēs varētu panākt 13%. Jā, ir tā, ka iPad, iPadi maksā lētāk nevis tādēļ, ka viņiem ir mazāki nodokļi. Piedošana, te vispār viņiem ir nulles nodoklis piemērots, jo jauno tehnoloģiju produktiem tieši tāds ir, bet tur ir citi iemesli, kādēļ viņš ir lētāks ASV. Tas ar vienu diezgan nozīmīgi apsvērumu tāpat. Nu, lūk, visbeidzot, uh, atsevišķās jomās, kur mēs runājam par standartizācijas sistēmu, te ir diezgan atšķirīgs pieejas no abām pusēm, un tur vēl vajadzēs nopietni strādāt, lai pārvarētu šo plaisu. Paldies, Elīna Laurmane. Piedošana, ne, jums vairāk vārdu nedošu komisija, es domāju, jūs jūs uzaicināsim atkal ierasties un izskaidrot jautājumu, bet mums būs grūti atkal uzaicināt vēlreiz trešo pušu ekspertus. Tādēļ drīzāk šobrīd dotu vārdu viņiem. Vēlos atgādināt visiem, ka pats galvenais jautājums šobrīd tiešām ir par to, ka standarti netiks samazināti. Kurš tad var sākt? Jā, lūdzu, kā jūs paši vēlaties. Nu, tad varbūt tā kā sākam tā arī šoreiz. Mēģināšu atbildēt īsi un ātri. Ne, nu šī, protams, iepirkuma daļā ar vienu ir ļoti daudz nepilnību, un to visu arī debatēs mēs esam norādījuši. Svarīgākais panākt caurskatāmību, jo līdz ko ir caurskatāmības norma, tas skaidri atspoguļo visa veida iepirkums un atšķirības starp ASV un Eiropas Savienību. Šobrīd tas vēl nav panākts attiecībā uz visu to līmeni, kas nav federālais. cik lielā mērā tas veicina tas tā kā izrāviens arī, lai panāktu izmaiņas Eiropas Savienības noteikumos un pārvarētu vēl ar vienu nepabeigto vienotā tirgus jautājumu. Un tas ir aktuāli. Par kvalitātes standartiem. Un te ir jautājumi par to, kas ir veiktspējas standarti cik liela ir drošība, nekaitīgums, konkrēti standarti, kas norāda, ka it kā mums būtu jāgādā, lai būtu drošība par visiem standartiem, tad jāgādās tikai produkts no konkrētā uzņēmuma. Tas ir tā, ka jūs nosakat zināmas specifikācijas, kādā līmenī jūs vēlties, bet nevajadzētu tā veidoties tādā situācijā, ka tikai tad viens uzņēmums ir īpaši labvēlīgā situācijā. Kā panākt progresu? Attiecībā uz pa, štatu un pašvaldību līmeni ASV. Nav jau tā, ka vispār nebūtu. Arī šobrīd 37 štati ir iekļauti federālā iepirkuma likumā, bet tas nav pilnībā un, piemēram, arī atsevišķas pašvaldības, kā Čikāgas pilsēta, ir iekļauts. Tā ka tas neradītu īpaši problēmas, jo te jau it kā viņi pusi ir uzņēmusies šīs saistības. Sarežģījumi rod savādāk. Atsevišķos štatos veidojas tāda tendence, ka štata likumdevēji atceļ iepriekšējās pilnvaras un neļauj vairs guvern, uh, guvernoriem um, piedalīties šādās sarunās. Tādēļ parlaments, domājot par dialogu risināšanu, arī likum, ASV likumdevēju, nu te būtu aicināts padomāt par šādu debašu organizēšanu. Nu, kā vajadzētu atteikties ASV, uh, eh, piedošana, Eiropas Sanības pusē, lai pārliecinātu ASV pusi? Nu, šīs jautājums par sastarpējumību, jā. Jautājums ir, vai tas iekļaujas iepirkuma rāmī? Viens ir šis arī Um, jautājums par iepirkumiem Eiropas Savienības līmenī. Mm, un tad no ASV puses, tad mēs runājam par federālo līmeni, štatu līmeni un pašvaldību līmeni. Ir tā, ka Eiropas Savienībā ļoti daudz iepirkumi netiek pakļauti, jo tas ir atrunāts divpusēji. Nu, tad jautājums, vai jūs no tagad esat gatavi atteikties? Bet līdz ko jūs arī skatāt citas sadaļas, nu tad droši vien, ka tas ir vienīgais risinājums. Un tā ir saruna taktika. Mita, ka rītī priecina noteikums, tas nedīsina līdzinējo kārtību. Un galvenais iznākums ir panākt to, lai caur noteikumu izstrādi mēs nodrošinātu sadarbību un vairs nebūtu tad viss balstīts uz divpusējiem nolīgumiem, sastarpības principu, bet gan jau pakļautu tam standartam, kāds ir, nu, ja kā nostiprināts tirdzniecības nolīgumā. Petros un Barba, jūs arī vēlētos ko teikt, lūdzu? Paldies par daudziem jautājumiem. Manuprāt, jo vairāk jautājumu, jo pret lielākā atzinība par mūsu darbu. Atbildēšu uz četriem jautājumiem. Un vēl rēģēšu arī uz komisijas komentāru. Nu, šis apgalvojums, ka Eiropas Savienībā standarti būtu augstāki un aizsardzība būtu spēcīgāka, tas īsti nav pamatot tā teikt. Jo te esam runāju visu laiku Eiropā arī mēs balstām uz atbildības principu. Drošības eh, noteikumu kāpināšana, jeb nekaitīguma nostiprināšana ir iespējama tad, ja mēs mācāmies no savstarpēji no pieredzes. Pat tarifu nozīme. Jā, tarifu jautājums un tarifu samazināšana, tas tieši ir būtisks jautājums, bet tas arī ir jautājums, kas ir pakļauts noteikumu izstrādes politikai. Mūsu darbs ir balstīts faktos. Bet fakti, protams, ir ņemti no, no vēsturiskiem centieniem nodrošināt tādu sadarbību arī noteikumu izstrādē un arī balstoties līdzinējo zinātnisko akadēmisko literatūru. Tādēļ mans apgalvojums, ka ir maz ticams, ka nav gaidāms, ka tas ietekmēs Eiropas parlamentu izsādus tālākos noteikumus, un šobrīd jāatzīst patērētāju aizsardzības ziņā mēs nevaram pateikt, būs jauns iespējas vai izaicinājumi. Nu, mēs tur varam tikai spekulēt, jo process jau vēl nav uzsākts bet ietekmes novērojums iespējams tikai vēlāk, kad jau šis process būs uzsākts. Es arī tad turpināšu ar komisijas un Barbaras izcilēm atbildēm uz fantastiskiem jautājumiem, kurus saņēmām par to, kā varētu virzīties arī notiekuma izstrāde un tālāk kādā veidā. Mm, mēs nedomājam, ka šīs tiesības neatkarīgi izstrādāt noteikumus kaut kādā veidā mainīsies. Jā, par datiem. Mēs esam veikuši apulēs. Ja ierobežot visus tarifus starp ASV un Eiropas Savienību, tas saņems kā 11% IKP pieaugumu Eiropas Savienībā un ASV pusiegums būtu 0,04%. Tas tikai tā kā pierāda, kur būtu lielākie ieguvumi no tarifu samazinājuma. Jā, noteiktu pilnīgu tarifu izslēgšanu un samazināšanu. Un B variantā jāpiemērot tos veiksmīgākos modeļus. Otrams, kādā veidā notiks noteikumu, eh, noteikumu izstrādes sadarbība. Jau kā man kolēģi Barbara norādīja, komisijas priekšlikumā mēs redzam, viņi piedāvā izstrādāt atsevišķu iestādi, kas turpmāk izstrādījas kopīgi noteikumus un daudz noteikums jau vajadzēs izstrādāt pēc nolīguma stāšanās spēkā. Tas ir bijis līdzīgi, apvienam, ar nolīgumu ar Koreju, Kanādu, kur ir atsevišķās nozaru grupas, kas tiek izveidotas, un abas puses piedāvā profesionāļus, kas strādā kopā, lai harmonizētu noteikumu ietvaru. Un mēs arī saprotam, ka arī tirdzniecības barjeru, uh, piedošanu tehnisko uh, barjeru atcelšanas klātības iestādi. Nu, tātad tas ir lielā mērā atkarīgs no tā, kā sarunas uh, virzīsies un kādu kārtību arī izvēlēsies. Ja ir politiskā griba, tad tāds ir iznāms iespējams. Un mēs sagaidām, ka arī šāda noteikuma izstrādes sadarbība turpināsies. Bet tas, protams, prasīs daudz uz gadus, pirms mēs varam arī redzēt konkrēts ieguvums. Un trešais jau par regulātāro iestādi, jau noteikumu izstrādi iestādi. Nu, šobrīd par to ir priekšlaicīgi runāt, jo mēs nevaram par to runāt, jo nav teksta uh, īsti izstrādāt šobrīd vēl. Bet ir divas lietas, ko es varam teikt. Komisijas priekšlikumā mēs redzam, ka šeit noteikumu izstrādes iestāde, viņi neveido, nu, tāds, um, uh, nepārkāp Eiropas parlamenta pilnvaras. Ja viņi tikai izstrādāt priekšlikumus, un tad to vajadzēs jūs izskatīt un apstiprināt Eiropas parlamentam. Tā ka te būs arī tādas drošības garantijas un skaidrs, ka jūs, kā Eiropas parlaments, kas esat ievēlēti iestādi, tad jūs arī atbildīgi par aizsardzības, patērēt aizsardzības politikas īstenošanu, būsiet tieši atbildīgi par šo jautājumu noteikumu apstiprināšanu un izstrādi, izskatīšanu. Bet attiecīgi šī komiteja kas jau parādās arī komisijas priekšlikumā, viņi izstrādā tehniskā līmenī. Bet parlaments nezaudē savu lomu. Es domāju, ka varētu šo jautājumu vēl arī turpināt, protams, analizēt un pētīt, līdz ko būs panākts gala teksts nolīgumam, un šobrīd tad attiecīgi mums tas ir jānogaida. Paldies. Jā, paldies. Es atbildēšu uz diviem jautājumiem. Un uh, viens ir Evelīnas Gepārds jautājums par līdzsvaru. Iepšā gadījumā piedošanā ekvivalents atbilstību. E, te šie tehnisko barjeru jautājums, kas bija skatīts PTO, un tālāk ir arī atsevišķais veterinārās atbalstības, un tādēļ jūs varat pieņemt arī aviostatiksmes uh, nolīgumu, kurš it kā būtu pielīdzināms tam. Mēs līdz šim jāatzīst nesam redzējuši, ka tas tika vienots rūpnieciski ražotiem projektiem, lai gan tieši automobīļiem tas izskatās varētu būt pirmais, kur tas varētu notikt. Nu, kas tas īsti nozīmē? Atbilstība nozīmē sastarpēju atzīšanu. Tomēr tur ir zinām atšķirība starp šo atbilstību un savstarpēju atzīšanu, lai nebūtu vairs šādu pārpratumu. Atbilstība nozīmē to, ka importējošā valsts to nolēma, savukārt, ja ir savstarpējā atzīšana, tad jau atkal tad balstāsies uz eksporta noteikumiem, kas vēl ir eksporta valstī. Tātad sanāk, ka atbilstība ir daudz ierobežojošāks faktors. Ja jūs nosakat atbilstību, tad jūs precīzi par katru atsevišķo gadījumu jūs uh, nolēmiet. Tātad ir šī pozitīvā saraksta pieeja. bet viņam ir vairāk nosacījumi. Bet, ja mēs skatāmies arī šo efektīvu uzticību, nu tad jautājums ir par šo to, ka ir jābūt uzticamības pārbaudē. Un tas skar gan rūpnieciskos produktus, gan arī uh, tas, ko runāja Fernando, arī, piemēram, medicīnas ierīces. Taču atbilstība ir iespējams risinājums. To var piemērot arī pakalpojumiem, jo iekšējā tirgo. Mēs veicam šeit arī savstarpēju izvērtēšanu, un Gepards mums šeit ir pati ir izcila eksperta. Tātad šo atbilstību var noteikt, bet galvenā pamatideja ir. Kā jūs varat tad noteikt šī atvērtā atbalstības ideja ir piemēram tikai Eiropas ietvaros, bet arī šajā gadījumā tas ir iespējams, ja šis jau nav fiksēts, bet gan tāds ar vien uh, dzīves nolīgums, kas attīstās, un līdz to mēs to varēsim papildināt vēlāk. Vēl otrs jautājums. Deputāts no Itālijas uzdeva tik skaidrā itāļu valodā, ka es par to varēju saprast. Bet eh, tā ir, ka šis priekšlikums, protams, prasītu, lai es jums 20 minūtēs visu izskarot, bet tas arī manā ziņojumā, manā pētnieciskajā dokumentā viss ir atspoguļots. Jūs varētu to izlasīt. Lai izskatītu tehniskos priekšlikumus, tas, protams, Nu, jums šodien, protams, Fords kundze nedosit šo papildus, tad es tikai teiktu, ka arī parindēs tur ir ļoti precīzi izskaidrot šie priekšlikumi. Bet vēl arī tas skaidri parāda, ka nepieciešams gan abām pusēm atvērt, atvērtību. Un jums ir standarta komiteja, bet tikai viena. Reāla sadarbība Tad jums ir, protams, jānosaka arī skaidrs programmas, kas ir roku rokā ar šo noliekumu. Un viss detaļas atspūjas arī dokumentā. Paldies! Es gribēju atvēlēt pietiekami daudz laika jautājumiem, bet mums ir vēl viens punkts šodien uz darba kārtībā. Uh, par digitālā vienotā tirgus stratēģiju. Zinu, kas jūs arī ļoti interesē. Mums tagad ir paredzēts viedokļu apmaiņa ar komisiju. Es tagad nelūgšu komisijas ekspertiem eh, darīt vēl vairāk. Es vērsīšos pēc tiem deputātiem un noskaidrošu, vai mums būs nepieciešama vēl viena komitejas sanāksme par šo tēmu, un man ir aizdomas, ka būs vajadzīga. Bet mēs publiskosim visus šos dokumentus. Tie jau ir pieejami, bet mēs. Um, padarīsim tos redzamākus. Un gribēju tikai vaicāt, vai varētu saņemt pārskatu par pēdējo prezentāciju, ko dzirdējām. Paldies, priekšsēdētāji, gribēju vēl pieteikties runāt, norād, lai norādītu, ka komisijas sarunu vedēja komanda ir pilnīgi, pilnībā pieejama, lai jūs turpinātu informēt par notikumu attīstību, lai jūs varētu izpildīt savu uzraudzības lomu, lai varētu zināt, par ko ir jau veiksas sarunas un lai Eiropas parlaments varētu izpildīt savas regulātora un likumdevēja funkcijas arī tētip kontekstā. Paldies, piefiksēju šo komentāru. Es nevēlos tagad, nevēlos izbeigt sabiedrisku apspriešanu, jo šīm sarunām jānotiek atvērti un arī vienkāršākā valodā, lai cilvēki varētu to pilnībā saprast. Lielas paldies par jūsu ļoti liederīgajām idejām. Ja vēlties ko vēl iesūtīt, arī to mēs varam palīdzēt, ja kāda informācija būs ļoti derīga. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir viedokļu apmaiņa ar komisijas pārstāvjiem no DJ Connect un DJ Grow, un tad mēs runāsim par komisijas paziņojumu digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropā. To esam jau vairāk kārt izras, izlasījuši Eriks Pīters. Tātad komisijas pārstāvi tētip jomā, vai jūs varētu doties prom pēc iespējas ātrāk? Uh, Nav jau tā, ka mēs augstu jūs nevērtējam, bet mēs esam ļoti iekavējuši savu darba kārtību. Mūsu runātāja būs Eriks Pīters no DJ, no DJ Connect un Lionel Sola, arī no DJ Connect un Marija Horibanda, kas ir nodaļas vadītāja no otra ģenerāla direktorāta. So are you going to Pīter, vai jūs būsiet pirmais runātājs? Mēs visi esam izlasījuši šo priekšlikumu vairākas reizes, varbūt atvēlēsim katram 5 minūtes, un tad arī noturēsim viedokļu apmaiņu ar deputātiem. Lūdzu. Jā, ko mēs simenam. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, domāju, ka uh, svarīgāk būtu uh, atbildēt uz jūsu jautājumiem, tādēļ uh, ievadā gari nerunāšu. Tātad um, šeit ir pārstāvēt DJ Grow, DJ Just un citiem kolēģiem. Mēs gribam jums parādīt, ka tas ir komandas projekts. Tikai daži pamatelementi sākumā. Tātad tā ir uh, komisijas priekšsēdētāja prioritāte, kopā ir desmit prioritātes, un šī ir viena no prioritātēm. Un tas ir diezgan acīm redzami šodien, ka digitālā ekonomika tiek izvirzīta kā viena no komisijas prioritātēm. Mēs atceramies, pēc, pirms pieciem gadiem tas tā nebija. Un uh, šo prioritāšu izvēle ir noteikusi atbalsti gan priekšstādātāji pieeja, gan arī kopumā sabiedrības un ekonomikas attīstība. Digitālā. Tātad šī pieeja digitālā jomā ir uh, balstīts uz 16 pasākumiem, 3 uh, pīlāriem un 18 mēnešiem. Šī darba kārtība ir konkrēta un pragmātiska. Un uh, jau komisija ir izvērtējusi šo pieeju realizācijas gaitā. Līdz ar to šo pasākumu īstenošanas grafiks uh, ir tātad 18 mēneši, ir pasākumi, kas tiks ierosināti uzsākt jau gada beigās, citi 2016. gadā. Tātad šis laiks ir izvirzīts attiecībā no tā, cik šie jautājumi ir bijuši sagatavot, piemēram, autortiesības vai patērētāja tiesība aizsardzības jautājumi, tātad šie jau bija nobrieduši citi jautājumi, kā piemēram platformas un dati. Uh, Mēs uzskatījām, ka mums būs nepieciešams nedaudz vairāk laika, tīpaši runājot par platformām, jo mēs veiksim padziļināt šī temata izvērtējumu. Nākamais elements, kas raksturo šo jauno komisijas pieeju, proti tas ir komandas darbs šīs uh, stratēģijā minētās prioritātes bija rūpīgi izvērtētas komisijā un uh, vadošo lomu uzņēmās vice priekšstādātais Ansips un ar viņu strādājošie komisāri. Un šāda pieeja ir kaut kas jauns komisijai un uh, tā atspoguļo mūsu vēlmi strādāt kopīgiem spēkiem, sagrupēt tematus, un mēs vēlamies arī ar jums diskutēt kolektīvi, lai nebūtu par šiem jautājumiem atbildīgi tikai, tikai atbildīgs viens ģenerāldirektorāts, bet vēlamies strādāt komandā, kopā ar dalību valstīm, kopā ar Eiropas parlamentu. Mūsuprāt, tas ir viens no izšķirīgiem faktoriem, lai panāktu veiksmīgu šīs programmas īstenošanu. Tas nozīmē, ka ir jau saulaicīgi jāveido dialogs, jau gatavojot šos tiesību aktus, un tieši tādēļ es uzskatu, ka ļoti būtiski, lai regulāri notiktu dažāda līmeņa dialogi arī ar parlamentu, kam ir ļoti būtiska loma. Un nu, noslēgumā gribēju vēl norādīt, ka viens no veiksmes uh, faktoriem būs arī tas, runājot par vienoto digitālo tirgu, tad, tad digitālā ekonomika, telekomunikācijas. Šajā kontekstā ļoti svarīgs aspekts ir personas datu aizsardzība, tīklu drošība. Un būtu ļoti svarīgi šos jautājumus pabeigt saulaicīgi komisijas, saskaņā ar komisijas noteikto grafiku, un tas būs izšķiroši šī projekta veiksmīgai īstenošanai esam gatavi atbildēt uh, uz deputātu konkrētiem jautājumiem, ja tādi būtu. Vai Zāles kungs un Verbērnēs kundze arī gribētu izteikties? Man īsti nav komentāru. Gribētu tikai piekrist kolēģim un uzsvērt, ka komisija darbojusies ļoti koordinēti Un rezultāts tam ir šīs darbības, kas tagad ir iekļautas manā ģenerāldirektorātā, ir divi ļoti svarīgi aspekti - iekšējā tirgus aspekti. Digitālais vienotais tirgus ir daļa no kopīgā vienotā tirgus un arī digitālā ekonomika. Bet es nedomāju, ka šajā brīdī mums ir vēl kādi specifiski komentāri kā varētu papildināt savu kolēģi teikto. Elīna Kerbhārt, vai jūs gribētu ko piebilst? Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju paust atzinību Eiropas komisijai par to, ka tā ļoti intensīvi strādā pie šī temata, tas tiešām ir aktuāli un šī stratēģija ir jāizstrādā pēc iespējas ātri. Uh, Mēs e, šajā komitejā jau kopš 2011. gadā e, esam izveidojuši darba grupu, kas strādā pie šiem jautājumiem. Un ir virkne jautājumu, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski un ir jārisina pēc iespējas ātri, un es ceru, ka Eiropas komisija to tā saskata. Šot ir, e, proti, runa par e-komerciju Mēs vienmēr konstatējam, ka šeit ir daudz problēmu un eh, sarežģījumu uzņēmumiem, it īpaši MVU, un ka šī, eh, šīs problēmas ir jārisina, un tāpat arī ir eh, jādomā par patērētājiem, un ir jāizstrādā nepieciešamie noteikumi. Es augstu vērtēju to, ka tur, kur ir nepieciešami noteikumi, Eiropas komisija līdz gada beigām ir paredzējusi izvērtēt līguma tiesību punktus, kas ir jāharmonizē. Un komisija ierosina šo fakultatīvos sistēmu, kas uh, būtu izdevīga AMVU un arī noderīga uh, patērētājiem. Tas ir apsveicami. Un tālāk par ģeobloķēšanu. Es uh, uh, nākas dzirdēt uh, joprojām par nepamatotu ģeobloķēšanu Un es gribētu arī dzirdēt paskaidrojumu, kāds tad ir šīs, pam, šī pamatotā ģeobloķēšana. Neviens man nav spējis atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt šodien man kāds to pateiks. Un vēl trešais jautājums. Eiropas komisija nodarbojas komercijas ietvarā. Tātad mums būtu jādomā par to, lai uh, galu, galā nebūtu atšķirības starp uh, tiešsaistes režīmā un neties, netiešsaistes režīmā veiktiem uh, pirkumiem un uh, arī uh, darbību pārobežu režīmā un nepārobežu režīmā, lai nebūtu atšķirības starp uzņēmumiem un patērētājiem. Un es gribētu zināt, uh, kādas eh, risinājumus komisija ir paredzējuši šai jomā un eh, vēl. Eh, attīstība iekšējā elektrības digitālā tirgū nākas konstatēt, ka zūd atšķirības starp uh, produktiem un pakalpojumiem. Agrāk varēja skaidri definēt, kas ir pakalpojums, kur ir viens regulējums, un produkts izstrādājums, kur ir cits regulējums, bet tagad šī atšķirība ar vien vairāk izzūd un viss tiek pielīdzināts uh, pakalpojumiem un līdz ar to šie izstrādājumi vairs netiek pakļauti izstrādājumu drošības noteikumiem, bet citiem noteikumiem. Es gribētu zināt, kā komisija ir paredzējusi risināt šo situāciju, jo šeit ir runa arī par tiesisko paļāvību. Un vēl viens jautājums, kas man ļoti interesē, proti, kā Tātad tas arī sasauc ar uh, citu jautājumu, tātad kā nošķirt šo tiešsaistes un netiešsaistes režīmu. Mēs šeit konstatējam cīņu starp šiem uh, tiešsaistes un netiešsaistes režīmiem, un es nedomāju, ka likumdevējam būtu jāatbalsta viens vai otrs variants. Šeit ir jānodrošina godīga konkurence. Bet tāpat laikā rodas jautājums, kā mēs eh, risinām eh, juridiskos jautājumus, ja ir tāds hibrīd variants. Ir arvien vairāk nelielu veikalu, uh, kuri piedāvā pakalpojums, teiksim, nopirkt kādu lietu internetā un pēc tam šo, šo preci saņemt veikalā. Tātad jautājums, vai tas ir tiešsaistes režīms vai netiešsaistes režīms un kā mēs uh, risinām tiesiskās pārļāvības uh, juridiskā regulējuma jautājumu šādos uh, gadījumos un kā mēs varam tātad nodrošināt tiesiskumu šādos gadījumos. Paldies! Lipšivā. Vēnkungs. Paldies priekšsādātāji, pateicos komisijai par uh, paziņojumu par šo dokumentu. Tas vēl ir tikai pirmais posms šajā garajā procesā, kas citreiz arī liecina par uh, saprātīgu pieju. Tā tad jāsaka, šī ekon uh, digitālā ekonomika nav kaut kāda jauna ekonomika, bet gan tradicionālā ekonomika pārveidojas par digitālo ekonomiku. Tādēļ mums nevajag pieļaut kļūdu, apgalvojot, ka ir radīts kaut kas pavisam jauns un kā eh, šī tradicionāla ekonomika turpinās attīstīties. Jāsaka, ka tradicionāla ekonomika arī kļūs digitāla. Un eh, komisijai jārisina iekšējā tirgus jautājumi neatkarīgi, vai tie ir digitāli vai nē. Nākamais jautājums un komentārs saistībā ar autortiesībām. Mēs zinām, kā notiek debats par to, kā panākt līdzsvaru starp uh, piekļuvi saturām un autoru tiesību aizsardzību. Manuprāt, šeit būtībā nekādas pretrunas nepastāv, bet mani nedaudz satrauc šī dokumenta ievirze, jo visur, kur ir uh, runa par to, ko komisija ir paredzējusi darīt, tas gan nav īsti skaidri definēts, bet uh, pieeja ir tāda, kas ir uh, it kā pasliktināt uh, autortiesību aizsardzību. Tātad šeit ir runāts uh, pā, modernizēt autortiesības, pā, veicināt piekļuvi saturam. Nu jā, manuprāt, tiešām visu var modernizēt, bet ar to nepietiek. Ko, uh, kas, jo ir jāsaprot, kas tad ir domāts ar šo modernizāciju un, un tālāk var uh, izrādīties nepieciešams stiprināt tiesisko pāļāvību, lai uh, pētnieki varētu izmantot autortiesību aizsargātu saturu. Nu jā, es arī neiebilstu pret brīvu piekļuvu datubāzēm, bet, nu, lasot šo dokumentu, rodas tomēr tāds iespējas, ka kopējā pieeja ir nu, uh, pārskatīt šīs tradicionālās autortiesības uh, Un, nu, tas manī rada bažas. Tālāk par autortiesību teritorialitāti. Šeit arī nav īstas skaidrības. Ja, piemēram, dalība, kādā dalība valstī patērētājs vēlas piekļūt saturam, un tas nav iespējams, un dažkārt vispār autortiesības tiek sajauktas ar komerc tiesībām, jo kādā valstī vienkārši netiek izplatīts šis uh, produkts vai šis, uh, šis saturs, jo tā izplatīšanas tiesības ir izplatīšanas process būtu pārāk dārgs un, un būtībā to pat neizlēma autors, bet gan pavisam kāds cits. Tātad es gribētu zināt, uh, vai jūs esat uh, paredzējuši nākt klajā ar tādiem priekšlikumiem, kas novājina autortiesības. Līdz šim Eiropa ir bijusi tāda teritorija, kur ir uh, pastāvējis radošums, mēs esam bijuši moderni un mēs visai pasaulē apliecinājuši esam, ka mēs esam jaunradas teritorija, bet ja mēs neaizsargāsim šīs jaunradas uh, rezultātus, tad uh, mums vairs nebūs ar ko lepoties, jo uh, iznāk, ka mēs piekāpsimies šo lielo uzņēmumu priekšā, kuriem ir tikai komerci interesi un viņus neinteresē autortiesība aizsardzība. Es runāšu EKR grupas vārdā, mēģināšu izteikties pēc iespējas ātrāk, bet man ir vairākas um, idejas. Kad gatavojam likumu mūsu šajā ļoti svarīgajā jomā, ir jānodrošina, ka mēs izceļam uh, digitālās revolūcijas priekšrocības un nevis mazinām to nozīmi. Jānodrošina, ka sagatavotie likumi ir derīgi arī nākotnē, lai tie būtu tehnoloģiski neitrāli. Mums jāapturprātā, ka digitālais tirgus ir krietni vien globālāks nekā citi tradicionālajie tirgi, tādēļ mums ir jāsadarbojās, cik viens iespējams ar citām pasaules daļām. Mums arī ļoti uzmanīgi jādomā par to, kāda ietekme būs jaunajiem tiesību aktiem un to grozījumiem, jo īpaši kā tie ietekmēs mikro uzņēmumus un inovācijas Tad komercijas stratēģija ir laba atsevišķās daļās, bet noteikti varam strādāt pie tās vēl vairāk, un mūsu komiteja var darīt to, ko esam darījuši līdz šim vismeiksmīgāk, koncentrēties uz praktiskiem risinājumiem, mazināt barjeras, palīdzēt gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Patērētāju tiesību jomā kā EKR ēnu referents, es gribētu aicināt komisiju būt ļoti mērtiecīgiem un specifiskiem savā pieejā. Atskatoties uz iepriekšējo divu gadu diskusijām par gala lietotāju tiesībām internetlīgumu gadījumā, viss, ko vēlējamies panākt, ir tas, ja, ja, ja internetā operators nenodrošina reklamēto kvalitātes jums ir jābūt tiesībām līgumu uh, anulēt vai arī mainīt. Tas arī ir viss, ko vēlamies panākt. Lūdzu, esiet ļoti specifiski. Ja atrad, nāks klajā ar tādu masīvu risinājumu, kas vienā piegājienā mēģinās atrisināt visus, domāju, ka mēs tepat vēl runāsim pēc pieciem gadiem. Ļoti specifiski norādiet, kādas ir tiesības attiecībā uz digitālo saturu. Ja nevarat to lejuplādēt, tad jābūt iespējām tātad pieprasīt atpakaļ savu naudu. Es nedomāju, ka patērēta tiesību direktīvas atvēršana būtu praktisks risinājums. Es domāju, tas varētu novest detālākām problēmām. Pāku piegāde. Tā ir problēma dažās Eiropas daļās, bet tāds nav visu ir Eiropas daļas, kurās ir ļoti labi funkcionējoši un konkurētspējīgs apāku tirgus, un mums ir jādomā, ko varam darīt, lai uzlabotu situāciju citās dalību valstīs. Mums ir jānodrošina tas, ka uh, viss, kas mūsu spēkos, lai mēs neveicinātu uh, pirātismu, ir jārisina autortiesība jautājumi Mēs, mana grupa neatbilsta visu Eiropas licences, bet ir citi veidi, kā mēs varētu atbalstīt centienus uzlabot īstenošanu. Mums ir jāpārskat arī PVN noteikumi, kā tie ir ietekmējuši mikro uzņēmums, mikro uzņēmumu, mazie uzņēmumi spēlē būtisku lomu šajā revolūcijā, un mums ir ļoti steidzami jāizskata uh, kādu papildu birokrātiju ir radījusi, radījis visa Eiropas PVN šajā jomā. Runājot par platformām, ir skaidrs, ka tās attīstās ļoti ātri dažādās jomās, platformas un dalītā ekonomika aizvien pieaug, jo patērētājiem patīk tās lietot, tas, tās sniedz savus labumus, bet mums arī ir jānodrošina, ka netiek um, apdraudēta konkurence vai drošība Es labprāt dzirdētu vairāk par jūsu stratēģiju drošības un drošuma jomā, jo īpaši domājot par bērniem un nepilngadīgiem, nepilngadīgajiem. Es domāju, ka šī diskusija, kas būtu jānotur ne tikai platformu kontekstā. Datu aizsardzība. Mani kolēģi Libe komitejā arī pie šī jautājuma ļoti strādā. Ļoti labi, ka tagad ir sākušies trialogi, bet lūdzu apzinieties, ka aizvien vairāk uh, Eiropas uzņēmumi darbojās biznes to biznes modelī, nevis um, tā kā potieši patērētājs. Es domāju, ka no patērētāja viedokļa būtu ļoti dīvaini, ja likumdošana, kuras mērķis bija um, aizsargāt viņu datus, tagad pēkšņi piespies viņus atklāt vairāk datus. Šorīt jau daudz runājām par standartiem, bet gan digitālajā nozarē, tāpat kā citās, ir ļoti svarīgi uh, tad, lai standarti tiktu, uh, standarts noteiktu tātad nozare, nevis uh, tātad uh, regulatorās iestādes. Inovācijas digitālajā jomā notiek ļoti ātri, ir jānodrošina, lai būtu iekļaujošs un pārskatāms process, kurā var iesaistīties visas interesētās puses, kad tiek izstrādāti standarti, lai nebūtu tāda slēgta pieeja. Tie bija galvenie punkti, ko gribēju pieminēt. Esmu pārliecināta, ka mums vēl būs plašas diskusijas. Alde grupas vārdā lūdzu Kaikālas. Jā, es piekrītu, ka par daudzām lietām vēl jāpieņem lēmumi. Es ceru, ka abas komitejas varēs sadarboties veiksmīgi. Tā kā daudzi no kolēģiem šeit darbojas arī otrā komitejā bet daži sākotnēji komentāri. Manuprāt, uzticības veidošana ir vissvarīgākais aspekts un arī pamats pilārs šajā stratēģijā. Tas svarīgs gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Uzņēmumiem bieži vien nav pārliecības un uzticības pārdoties pakalpojums vai preces. Jā, pārobežu kontekstā vai arī internetā, jo viņi zina, ka dal dalībvalstīs pastāv dažādi noteikumi, dažādi datu aizsardzības nosacījumi un tā tālāk. Mēs jau, protams, varam izteikt argumentu, ka visaugstākie iespējamie standarti būtu tie, kas mums jāvēķina panākt, bet tajā pašā laikā man liekas, ka ir svarīgāk nodrošināt to, ka Eiropas Savienībā būtu vienādi standarti un noteikumi, lai patērētājiem būtu skaidrs, kādas ir viņu tiesības iepērkoties internetā, un lai arī uzņēmumiem būtu pārliecība par uh, darbību veikšanu internetā, ka visur piemērojami viena noteikumi. Komisijai ir jāsaprot arī, ka vai, uh, ris, vai ir jautājumi, ko labāk varētu atrisināt ar jaunu regulējumu, vai gluži vienkārši nepieciešams uh, labāka esošo noteikumu piemērošana. Komisija šķiet beidzot pieņēmums lēmums sākt īstenot pakāpojumu uh, direktīvu, lai dalībvalstis varētu nojaukt savas pēdējās barjeras. Tas arī ir ļoti svarīgs punkts, lai mēs varētu virzīties uz priekšu ar digitālā tirgus stratēģiju. Un visbeidzot, komentāru Ševēna kungam. Jūs uzdot jautājumu, ko nozīmē autortiesību modernizācija? Šeit svarīgākais ir tas, ka autortiesības pašlaik nav, neņem vērā to, ka mūsu uzvedība ir mainījusies. Ja jūs izmantojat datoru un lejaplādējat kaut ko vai lasat ko tiešsaistē, tad dators faktiski jau izveido uh, kopiju, nevis vienu, bet pat vairākas. Un tātad šie autortiesību noteikumi pašlaik neņem vērā to, kā mēs uzvedamies, kāda ir mūsu rīcība internetā, kā darbojas datori un tehnoloģijas. Gribētu tikai izpakomentēt vēl to. Es ar prieku gaidu tālāko darbu pie šī projekta. Paldies! Priekšsēdētāji vēršas pie tulkiem, vai varētu strādāt vēl papildu desmit minūtes. Jā, bet tas nozīmē, ka cilvēkiem jānāk pēc iespējas īsāk Čulī Reitara. Paldies! Vēl kāda lieta, kas iezīmējās, tika pārstrādāta infosāk direktīva. Tik runāts par to, kā jāfunkcionē digitālajiem vienotajiem tirguma autortiesību jomā, un viena lieta, kas izrietē no balsojuma, tas arī nāca no šīs komitejas, pie šīs. Ja mums ir digitālais vienotais tirgus, tad uh, autortiesību jomā ir jāiekļauj skaidri arī patērētāja tiesības. Tas noteikti jāņem vērā, strādājot pie digitālā vienotā tirgus stratēģijas, ka mēs runājam ne tikai par birokrātijas mazināšanu uzņēmumiem, mēs runājam arī par to, lai uzlabotu situāciju visiem radošā satura uh, un a, interneta pakalpojumu lietotājiem. Un tādēļ es vēlētos iedrošināt komisiju izmantot šādu plašāku digitālā vienotā tirgus jēdzienu kā pamatu. Un, un, mēs esam runājuši arī par digitālās savienības jēdzienu, lai mēs nerunājam tikai par komerciālām transakcijām tādā šaurā izpratnē. Uh, ja mēs runājam, te mēs runājam par ģeoblokiem, mēs runājam par piekļuvi likumīgi iegūtam saturam. Bet viena no nu, problēmām, ar ko saturās, saskarās cilvēki Eiropas Savienībā, ir tas, ka bieži vien viņi nevar likumīgi iegādāties saturu, jo tas netiek piedāvāts viņu valstī. Mums jārunā par uh, pārnesmības jautājumiem, jādomā par pārobežu piekļuvi kopumā, ne tikai par iespēju iegādāties saturu, bet Un varbūt ir tādi darbi, ko ir finansējis uh, valsts vai tātad arī sabiedrisko mēdīju pārādītais saturs. Un tas, tā, tā, tā ir lieta, kurā cilvēki saskaras ar ģeobloķēšanu savā ikdienas dzīvē. Kultūras dažādība Eiropā to neierobežo nacionālās robežas. Mums ir daudz valodas, uh, un daudz kultūras, kas iet tālāk par valsts robežām, un arī uh, lingvistiskās minoritātes, kuras dzīvo noteiktās valstīm, viņiem ir jābūt tiesībām piekļūt uh, saturam viņu pašu uh, valodā, vai nu viņiem ir iespēja par to samaksāt vai nē. Tādēļ mums nevajadzētu izvēlēties tādu šauru pieeju, runāt tikai par komerciālām transakcijām vai runāt par digitālo vienoto tirgu šādā nozīmē, uh, ka cilvēkiem ir piekļuva tikai tām lietām, par ko viņi var samaksāt. Platformu jomā mēs gribētu redzēt kādus konkrētākus priekšlikumus, bet te ir arī zināma pretruna um, digitālajā, digitālā tirgus stratēģijā. Mums ir tādi pretrunīgi jēdzieni, ka platformām vajadzētu būt neitrālākām, bet no otras puses arī atbildīgākām. Manuprāt, te iezīmējās pretruna. No vienas puses neutralitāte ir tāds princips, ka mm, ja kādas, ja eh, kāda veida trešo pušu aktivitātes par tām ir vienlīdzīga attieksme, bet ja tajā pašā laikā ieviešam atbildību, tas no otras puses rada uzņēmumiem stimulus aizsargāt savu saturu un savas platformas. Manuprāt, tā ir pretruna. Tas ir jā, ir diskutēt detalizētāk šajā komisijā. Komitejā, paldies! Paldies, Zola kungs. Uzklausījām runātājs no katras grupas, tagad ir Korāts Pildes kundze, Kuķeresa kungs un Daltona kungs. Es varu izteikties pavisam īsi, jācienu tulku darbs. Es ļoti atzinīgi vērtēju komisijas priekšlikumu, ir īstais laiks to sagatavot, un tagad mums ir jāvērsās priekš, lai nonāktu pie konkrētiem priekšlikumiem. Arī parlamentā mums ir atbildība virzīties uz priekšu ātrāk. Viena lieta, manuprāt, priekšlikuma mērķim vajadzētu būt globāli pieejamam un brīvam uh, un internetā par brīvu. Mēs runājam par digitālo suverenitāti, par Eiropas mākonu un tā tālāk. Manuprāt, par to nevajadzētu runāt. Mums jādomā par to, kā padarīt mūsu uzņēmumus konkurētspējīgākus, lai mēs nodrošinām līdzvērtīgas spēles noteikumus, lai mēs atvieglinātu situāciju, nojauktu šķēršļus. Tad mēs nerunājam par to, lai tikai izslēgtu trešo valstu uzņēmumus. Tas ir pamats jautājums, ko vajadzētu paturēt prātā. Man ir prieks redzēt, ka komisija arī strādā šajā virzienā. Un viņi nevēlas tātad segmentēt internetu. Un beigās ko gribētu pateikt šodien. Man ir prieks redzēt, ka komisija koncentrējas uz fragmentācijas jautājumu. Patiesais izaicinājums ir mm, digitāla vienotā tirgus panākšana, harmonizēšana, lai mēs varētu vienkāršot noteikumus, kas kavē izaugsmi un darba vietu radīšanu. No pieredzes varu teikt, ka fragmentācijas jautājums PVN režīma atšķirības un, piemēram, paku piegādi. Vēl joprojām ir ļoti liels konkurences atšķirības, tātad izplatīšanas un transportēšanas izmaksas ļoti atšķiras vienas valsts ietvaros un arī pārobežu kontekstā. Tas ļoti, rada ļoti liels izmaksas maziem uzņēmumiem. Paldies priekšsādātājiem! ir taisnība. Kad runājam par digitālo ekonomiku, mēs nerunājam par jaunām nozarēm. Mēs runājam par pārmaiņām. Mums ir jāsaprot, kuri, kuras nozars netiks iekļauts, ja viņas nevar piemēroties digitālām pārmaiņām. Dažos gadījumos izmaiņas ir pārāk, tas pielāgošanās notiek pārāk lēni, jo izmaiņas notiek strauji. Mums ir jāpāriet no analogās uz digitālo ekonomiku. Un pirmais, ko vajadzētu darīt, ir, ir būt nedaudz vairāk paškritiskiem, jāizvērtē, kas ir pieejams komisijā, kas ir pieejams Eiropas Savienībā, lai uzlabotu uzņēmumu pielāgošanās spēju jaunajiem apstākļiem. Lai tad mēs nesaskartos ar tālāku darba vietu zaudēšanu. Mums arī ir jāvēršas pie tiem cilvēkiem, kuri pagaidām nav iesaistījušies. Tas ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama stratēģija, tai jābūt ļoti uh, efektīvai, bet mums arī ir jānodrošina, lai neviens nepaliktu uh, iepakaļ. Tas ir ļoti svarīgi, lai, ja vēlamies nodrošināt vienotu tirgu. Uh, Mums ir Eiropas pusgads, mums jāizmanto tajā pieejamie pasākumi, lai nodrošinātu harmonizētas noteikumus, harmonizētu PVN visā Eiropas Savienībā. Tā ir iespēja, kur mēs nedrīkstam palaid garām. Es saskatu arī daudz izaicinājumus, kas ir mūsu priekšā. Eiropas Savienība vēlas sagatavot stratēģiju, kas piesaistīt investors, lai tiktu nodrošināta tīkla neutralitāte, lai veidojas platformas, lai nebūtu atsevišķas dominējošas pozīcijas, lai nebūtu tā, ka liela uzņēmumi dominē un vada visu, bet mums ir jābūt arī ļoti prasīgiem, jo arī dalībvalstīm pašām ir savas darba kārtības, kuras tās vēlās īstenot un realizēt. Manuprāt, komisijas izdarītais spiediens ir ļoti svarīgs jo īpaši, kā jau teicu, attiecībā uz PVN harmonizāciju. Bet arī jādomā par to, kā palīdzēt eh, MVU pielāgoties digitālajai ekonomikai. Ir ļoti daudz lietas, kas eh, stratēģijā pagaidām vēl nav iekļauts, bet es domāju, ka tās būs daļa no īstenošanas, tās būs jādara nacionālā līmenī. Paldies! Tūnas Honsteins kundze. Paldies, es pilnībā piekrītu par PVN. Bet stratēģijā ir minēts, ka mums jau kas jādara par PVN atšķirībām Eiropas Savienībā, ka ir nepieciešama harmonizācija, bet gribētu atgriezties vēl pie pāku piegādes jautājumu. Ir ļoti mazs un ļoti vispārējais teikums par to stratēģijā. Uh, Arī Viki nu pat jau pieminēja, ka dažās valstīs tas funkcionē labi, citās netik ļoti, bet mums ir Eiropas digitālais vienotais tirgus un tam ir labi jāfunkcionē visur. Mēs šim jautājumam pievienosimies, atgriezīsimies šodien pulksten divos, kad tiksimies kolēģiem par to runāsim, varat mums pievienoties. Bet šeit, ka pasta dienesti pašlaik nespēja izpildīt patērētāju vēlmes, jo īpaši attiecībā uz pāku piegādi tas ir steidzami jāmaina, lai varētu atbildēt pastāvošiem izaicinājumiem, bet arī, lai izmantot digitālās Eiropas sniegtās iespējas. Un mans jautājums ir šāds. Vai ir kas konkrētāks nekā tas, ko esam dzirdējuši līdz šim? Uh, vai ir kādi konkrētāki, specifiskāki plāni no Eiropas komisijas puses, ko Eiropas komisija darīs, lai atbalstītu un veicinātu inovāciju šajā tirgu, jo izmaiņas šeit ir akūti nepieciešams. Paldies! Paldies! Paldies, pēdējais runātājs tēns. Es nesagaidu komisijas atbildes jautājumiem šodien. Es ceru, ka jūs vienkārši tos uzklausīsiet un tad vēlāk paredzēsim vēl vienu sesiju, kad skaidrāk būs, ka situācija būs skaidrāka. Bet paldies, ka uzklausījāt komentārus un, ja vēlties, tad varat pēc tam vērsties tieši pie deputātiem. Tēns Daltons. Paldies, esmu aizvair, vairāk nobežījies, jo vairāk lasa komisijas priekšlikumu, jo man izskatās, ka tā ir veca pieeja jauniem izaicinājumiem tādas valsts centrēta protekcionisma, protekcionismā balstīta pieeja, un tas ir pilnībā pretrunā ar to, ko digitālā arēna var piedāvāt patērētājiem. Un es jau nekritizēju tikai komisiju, arī parlaments, parlamentam ir jāuzņemas atbildība. Pagājušajā balsojām par Džulijas Rēdas atzinumu. Un Un tas ir pilnībā pretrunā ar reālo situāciju. Es domāju, ka mums ir jāsāk uzlūkot interneta vidi pavisam jaunā veidā. Tad par piekļuvi tirgumu ir jānodrošina vienlaicīgi spēles noteikumi. Mums vien, es domāju, nedomāju, ka mums vienmēr vajadzētu pie, pielāgot parastos noteikumus arī interneta situācijām, jo cilvēki gluži vienkārši izvēlēsies um, vienkāršāko sistēmu. Mums ir nepieciešama tāda dzīvīgāka pieeja, sagatavojot tiesību aktu šajā jomā, jo ir skaidrs, ka situācija mainās ātri un noteikumi būs novecojuši jau pēc pāris nedēļām. Ģeobloķēšana tās man daudz nobežījies, jo komisija ne, nedemonstrē pietiekamu ambīciju līmeni. Uh, Es nepiekrītu ģeobloķēšanai, bet es arī nevēlos visu Eiropas licencēšanu. Komisija saka, ko pretēji, viņi vēlas visu Eiropas licences, bet nevēlas to tādās jomās, kur ģeobloķēšana varētu sniegt zināmus labumus. Lūdzu, um, atgriezties pie šie tie jautājumi, nodrošiniet konsekvences. Paldies. Evelīna Gerkhārta. No ainen sats. Jā, tikai vienu teikumu Es vēlējos lūgt šajā diskusijā, kas mums bija runājot par ģeobloķēšanu, tad skatīties ne tikai uz uh, plašsaziņas līdzekļiem un kultūru, bet arī uz uh, visu šo e-komerciju. Eh, eh, šeit vairāk izskanēja tikai par eh, runa par digitālo saturu, bet šis jautājums ir daudz plašāks un to nevajadzētu ierobežot. Paldies, saka priekšsēdētāji, nevaru prasīt vairs no tūkiem strādāt ilgāk, bet mēs vēl pie šā jautājuma atgriezīsimies. Paldies!